us. Otherwise, we are at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's just uh, five. Six. Uh, dear colleagues. Darbie kolēģi, godātie kolēģi, dāmas un kungi, ļaujiet sākt mūsu sanāksmi. Pirmkārt, es gribētu sveikt uh, komisāra amata kandidāti Gabrielas kundzi, kura ir uh, Eiropas parlamenta deputāti bijusi pēdējos astoņus gadus, kā jūs to visi ļoti labi zināt. 16. maijā 2017. gadā komisijas priekšsēdātājs Junkers informēja Eiropas parlamentu par uh, Marijas Gabrielas kundzes uh, izvirzīšanu komisāra amatam ar digitālās ekonomikas un sabiedrības portfeli. Tas pats portfelis eh, kā iepriekšējam komisāram, un tāpat kā iepriekš, viņai ir dalīta atbildība. Eh, mums ir dalīta arī atbildība arī ar kultūras un eh, izglītības komiteju, un tāpēc man ir liels prieks šeit sveikt kameravertas kundzi. Mēs abi vadīsim šo sanāksmi. Ļaujiet man sveikt abu komiteju deputātus, kas ir šeit klāt. Mēs šo uzklausīšanu organizējam uh, kopā, un mūsu atbildība ir līdzvērtīga. Un, um, un kopā mēs ar uh, IMCO, Jurī un Liebe pārstāvjiem esam atbildīgi par šo te portfeli, un šīs ir asociētās komitejas šajā uzklausīšanā. Paldies, ka esat ieradušies, un sveicu arī šo asociēto komiteju biedrus šeit. Ļaujiet man uzsvērt pašā sākumā to, kas ir īpaši svarīgi. Saskaņā ar komisijas apstiprināšanas vadlīnijām katram um, komisāra amata kandidātam ir eh, jāaiziet šī te uzklausīšanas procedūra, jāierodas komitejā, šoreiz tās ir divas komitejas, un ļaujiet man atgādināt pirms uzklausīšanas, ka komisāra amata kandidāte ir atbildējusi rakstiski uz eh, jautājumiem. Un eh, jūs esat saņēmuši arī atbildes, dargie kolēģi, dāmas un kungi. Lūdzu, pārtrauciet sarunas Jūs tātad saņēmāt eh, komisāra amata kandidātas atbildes, tās ir jūsu dokumentu mapēs kopā ar Gabrielas kundzes vēstuli, viņas CV un uh, finanšu interešu deklarāciju, bet arī vēstuli, kas attiec uz jūrija komitejas eh, kontroli attiecībā uz Gabrielas kundzes finanšu interesēm. Tātad tas viss ir jūsu dokumentu mapēs. Tagad par procedūru. Tas ir ļoti svarīgi. Komisāra amata kandidāte teiks 15 minūšu ievadrunu, pēc tam viņai būs 5 minūtes vēl sanāksmes noslēgumā, uh, noslēguma piezīmēm pēc ievadvārdiem, kurus teiks komisārām at kandidāte, būs laiks 25 jautājumiem no Eiropas parlamenta deputātiem. To mēs organizēsim divās daļās. Debates uh, tiks noturētas saskaņā ar tā saukto ping-pong principu. Es nezinu, vai tas ir tāds pienācīgs uh, nosaukums, bet tā mēs to saucam. Tātad katram jautājumam un atbildēji būs uh, piecu minūšu uh, laiks. Un katrā šajā piecu minūšu intervālā lūdzu apzinoti, apzinieties to, ka viena minūte ir atvēlēta jautājumam, divas minūtes atbildēji, un ir arī iespēja uzreiz jautājumu uzdevējam uzdot uh, papildu jautājumu un saņemt uz to atbildi. Tātad, un šeit eh, gan jautājumam, gan atbildēji tiek atvēlēta katram viena minūte. Tātad, viena minūte jautājums, divas minūtes atbilde, un tad, ja jūs vēlaties, kā deputāts, uzdot papildu jautājumu, tad jums ir vēl viena minūte jautājumam, un pēc tam ir viena minūte eh, atbildēji no komisāra amata kandidātas puses. Ļaujiet eh, mūsu abu vārdā uzsvērt, ka mēs eh, uzņemsim laiku eh, gan jautājumiem, gan atbildēm un ļoti strikti pieturēsimies pie laika, jo mums trīs stundu laikā šī uzklausīšana ir jāpabeidz. Runāšanas laika secība tika sastādīta pēc tāda paša principa kā plenārsēdē. Plenārs Tūkojums ir pieejams 23 valodās, jūs varat runāt savā dzimtajā valodā, un jums vajadzētu apzināties, ka viss, ko jūs sakāt, būs arī jātūko mutiski, un tāpēc jums nevajadzētu runāt pārāk ātri. Mūsu sanāksme tiek eh, translēta parlamenta tīmekļa vietnē, un eh, pēc tam būs pieejams arī uzklausīšanas video ieraksts. Eh, un tagad, ja drīkstu lūgt manu līdzpriekšsādātāju Kamervertas kundzi izteikt savas ievadpiezīmes. Lūdzu, jums vārds, Kamervertas kundze. Jā, paldies, sirsnīgs paldies, Buzeka kungs, arī par to, ka jūs šodienas uzklausīšanas procedūru tik skaidri vēlreiz izskaidrojāt arī kultūras un izglītības komitejas vārdā. Es gribētu uh, sveikt Gabriels kundzi, komisāram at kandidāti. Kā jūs zināt, tad kultūras un izglītības komiteja ir atbildīga par audiovizuālo politiku un kultūrālajiem un pedagoģiskajiem aspektiem informācijas sabiedrībā. Komitejai ir arī uh, tāda visaptvaroša atbildība par uh, kultūras un valodas daudzveidības saglabāšanu veicināšanu Eiropas Savienībā. Uh, kas eh, attiecas arī uz šo portfeli, eh, uz audiovizuālo un radiošo sektoru. Eh, digitālā laikmets dod mums liels iespējas, bet te ir arī lieli izaicinājumi. Kā komisārām at kandidāte, jūs, kā Gabriels kundze, sapratīsiet, ka mēs ļoti uzmanīgi sekosim tālākajai attīstībai, lai nodrošinātu, ka šeit tiek panākts pareizais līdzsvars starp ekonomiskiem, tehniskiem, uh, un komerciāliem uh, aspektiem, un otras puses starp šo te nepieciešamību uh, saglabāt kultūras un radošo saturu un paturēt to pieejamu visiem. Gribētu jums pateikties par rakstiskajām atbildēm uz jautājumiem, kurus mēs jums nosūtījām, un uh, ar prieku gaidu jūsu teikto turpmāko trīs stundu laikā par uh, to, ko jūs domājat par šīm politikas jomām. Uh, Esmu pārliecināta, ka šī uzklausīšana ar daudziem jautājumiem uh, dos mums arī labu ieskatu jūsu viedoklī, un tagad ar prieku uzklausīšu jūs teikto un gaidu diskusijas. Un tagad dod atkal vārdu Būzeka kungam. Liels paldies! Es vadīšu mūsu sanāksmes pirmo daļu apmēram pusi jautājumu, un tad, kamēr vērtas kundze kā līdzpriekšsēdētāja novadīs uh, otru sēdes daļu, uh, piesakot runātājus un uzklausot atbildes. Paldies, uh, ka varam dalīt uh, šīs te pilnvaras ar kultūras un izglītības komiteju. Jā, informācijas sabiedrība, uh, Eiropas uh, tīklu atbildība, tā ir mūsu atbildība. Bet tagad pie debatēm. Uh, Kā jau sākumā teicu, tagad gribētu vispirms dot vārdu komisāram at kandidāts kundzei, lai viņi varētu izteikties 15 minūtes šīs sēdes sākumā. Lūdzu, komisāram at kandidāts kundze, jums vārds. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji Buzeka kungs. Paldies, kameraverts kundze un arī uh, Itra kunga, uh, Itra komitejas priekšsādātājiem, uh, Svabots kungam, paldies Marais kungam, Liba komitejas priekšsādātājiem, godātie koordinātori, godātie Itre, Kalt, Imko, Jurī un Libe komiteju deputāti, kolēģi. Uh, man ir liels gods uh, uzrunāt jūs kā komisāra amata kandidātei digitālās ekonomikas un sabiedrības eh, portfelim. Es ceru, ka šodien mums būs iespējams noturēt konstruktīvas debatas par to, kā vēl vairāk attīstīt eh, kopīgiem spēkiem digitālo vienoto tirgu, lai padarītu Eiropu konkurētspējīgu un uh, radītu labumu pilsoņiem, kas būtu arī taustāmi, un lai sasniegtu kopīgos Eiropas mērķus. Es uzskatu, ka mēs arī uh, ieskicēsim papildus idejas par to, kā kopīgi strādāt, lai uh, sasniegtu Junkera komisijas uh, nospraustos ambiciozos mērķus, lai pilnībā izmantotu digitālo te tehnoloģiju potenciālu kopīgās Eiropas interesēs. Vispirms jāiet man uh, sirsnīgi pateikties. Gribētu pateikties Bulgārijas valdībai par man izrādīto uzticību. Uh, tāpēc esmu šeit eh, šodien jūsu priekšā. Gribētu pateikties jums, Eiropas parlamenta deputātiem, par atbalstu, ko jūs eh, man esat snieguši. Eh, Tas ir tieši pateicoties jums, ka es šodien šeit esmu jūsu priekšā. Es šodien atkal lūdzu jums izrādīt man uzticību un esmu gatava uzņemties jaunus pienākumus. Es gribētu pateikties Eiropas komisijas biedriem, ar kuriem esmu um, divpusēji strādājusi um, mūsu kopējā darbā, reaģējot uz izaicinājumiem. Es gribētu pateikties arī dalību valstīm padomē, kur esmu piedalījusies sarunās no parlamenta puses trialogos. Trialogi mums ir iespēja uh, strādāt kopā mūsu kopīgo mērķu labā. Uh, Es gribētu pateikties Eiropas pilsoņiem par viņu uzticību un atbalstu eh, tajos eh, cīniņos, eh, kuros esmu strādājusi. Un jāsaka, ka ir nedaudz neparasti sēdēt šajā krēslā šeit sanāksmju zālē un uzrunāt jūs kā komisārām at kandidātai. Tā ir privilēģija, bet tas ir arī izaicinājums un iespēja. Uh, Tā man ir iespēja turpināt strādāt, lai aizsargātu Eiropas pilsoņu tiesības un brīvības, lai stiprinātu un tālāk attīstītu Eiropas Savienību gan eh, vietējā, gan globālā mērogā. Un tāpēc es ceru, ka varēšu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Es ceru, ka varēsim turpināt eh, sadarboties mūsu Uh, pilsoņu nākotnē. Uz centru de diskusiju. Kāds ir mūsu vislielākais izaicinājums? Tas ir panākt to, lai mūsu pilsoņu intereses un tiesības būtu mūsu diskusiju centrā par digitālo vienoto tirgu. Un es strādāšu, lai varētu šo mērķi sasniegt. Pirmkārt jau savā pētnieku pieredze strādājot pie diviem Eiropas projektiem, esmu iegūst šādu pieredzi, un es to izmantošu kā resursus, lai varētu mērķi sasniegt. Turklāt šī pieredze man deva iespēju saprast to, cik lielā mērā ir svarīgi atbalstīt, taiskaitā finansiāli, pētniecisko darbu, lai mēs varētu iegūt datus, lai šie dati būtu pieejami un uh, caur šo pieejamību, kā eiropieši, mēs varētu vienmēr būt tehnisko un zinātnisko sasniegumu priekšgalā. Tas palīdzētu apstiprināt mūsu eiropiešu izcilību. Kā Eiropas pilsoņiem mums ir pienākums rīkoties, un esmu gatava strādāt pie tā, lai mūsu rīcībā būtu nepieciešami instrumenti mērķa sastiekšanai. Savā darbā man bija iespēja saskarties ar politikām, kuras sākotnēji neizraisīja lielu atbalstu, bet caur dialogiem, caur informācijas kampaņām, izmantojot konkrētus piemērus atbalstu pilsoņiem, tas man deva iespēju pārliecināt, vienot un sasniegt nozīmīgus rezultātus. Piemēram, tā tas bija attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku Bulgārijā 2011. gadā, kad gados jauna Eiropas parlamenta deputāti uzsāka valsts mēroga kampaņu pār jauno KLP. Man nācās tikties ar skeptiski noskaņotiem lauksaimniekiem, kuri eh, līdz tam nebija eh, strādājuši pie šīs politikas izveides. Un balstoties uz dialogu, sadarbību un kompromisu, man izdevās apvienot viedokļus rezultātu sasniegšanai. Un balstoties uz šo pieredzi, es arī uh, veidošu savu darba metodi, kas ir balstīta uz eh, dialogu un uz sadarbību. Kāds būs mans uzdevums? Vēstulē, ko man nosūtīja komisijas priekšsēdētājs, šis uzdevums ir ļoti skaidrs - strādāt, lai varētu pieņemt un īstenot Eiropas politikas, kas ir efektīvas, lai pabeigtu vienotu digitālo tirgu. Pirmkārt, Pateicoties kopīgam darbam, mums izdosies to iztenot, un es rēķinos ar šo kopīgo darbu sadarbībā ar komisijas vicepriekšsēdētāju Ansipu, eh, komisijas projektu. Mūsu mērķis ir palīdzēt veidot tādu vidi, kas dotu iespēju visiem eiro, eiropiešiem pilnībā izmantot uh, to ievērojamo potenciālu, ko mums piedāvā digitālās tehnoloģijas, kuras nepazīst nekādu robežu. Ko mēs varam konstatēt divus gadus pēc tam, kad tika uzsākta vienotā digitālā tirgus stratēģija? Pirmkārt, jāatzīst ievērojamos darbs, ko ir paveikuši uh, mans priekšsēdis komisārs Otingers sadarbībā ar vicepriekšsēdētāju Ansipu bet e, ko mums parāda vidusposma novērtējums, e, e, kas tika veikts maijā, ka vēl ir ļoti daudz darāmā, ka ir tādas jomas kā kiberdrošība, izaugsme, nodarbinātība, datu ekonomika, datu aizsardzība, autortiesības platforma atbildība, kritisko infrastruktūra attīstība, rūpniecības digitalizācija, Tie visi ir ļoti svarīgi temati, jo par digitālo tirgu ir un digitālajām lietām jārunā daudzskaitlīgi. No šejienes izriet tā lielā nozīme sabiedrībai un ekonomikai digitālajā jomā. Neviena nozare nes, nevar apiet eh, digitālo jomu, digitālā joma eh, skar pilnīgi visus sabiedrības aspektus, un neviens nedrīkst uh, palikt no tās izslēgts. Kāda ir mūsu pievienotā vērtība Eiropas Savienības iekšienē? Tā ir daudzveidība un apņēmība. Un Eiropas parlaments ir vislabākais piemērs, lai parādītu, ko nozīmē ideju laboratorija un ko nozīmē daudzveidība un apņemšanās šodien Eiropā. Ņemot vērā daudzveidīgās intereses, kādas pastāv visos līmeņos, mēs varam virzīties tikai caur kompromisu. Un šāda atvērtības dialoga un iesaistīšanās metode ir tā, ko es piedāvāju savam komisāra mandātam. Laiks rit un divu gadu termiņš rīs. Es to ļoti labi apzinos. Mana prioritāte būs nodrošināt pilnīgu politiku un iniciatīvu ieviešanu, runājot pār tām, kas ir līdz šim pieņemtas. Tāpat arī esmu iecerējusi nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Es sadarbošos ar komisāriem, ar parlamentu, ar padomi un visām interesētajām pusēm, lai caurskatāmā veidā varētu nodrošināt to, lai konsensus būtu maksimāli iekļaujošs visiem. Kāds ir digitālās transformācijas apjoms? Tas ir milzīgs. Tas ir milzīgi iespēju avots iedzīvotājiem, bet arī palīdziet ņemt vērā šodienas izaicinājumus - drošību, veselības aprūpi, vēršanos pret nabadzību, nevienlīdzību, klimata pārmaiņas. Vai tas ir viss? ātrums un pamatīgās transformācijas izraisa nopietnus izaicinājumus. Kā mēs risināsim darba vietu zuduma vai pārveidas problēmas? Kā mēs palīdzēsim piemēroties tiem uzņēmumiem, kuri vairs nevar darboties pēc agrākā biznesa modeļa. Kā mēs nodrošināsim vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm digitālajā apmācībā un atalgojumā? Kā mēs nodrošināsim valsts pakalpojumu efektīvu digitalizāciju tādās jomās kā veselības aprūpe, pārvaldība, transports? Kāda ir mana ceļu kārte? Tajā nozīmīga vieta būs veiksmīgai ieviešanai tiem instrumentiem, kuri ir pieņemti kopš 2015. gada. Tie ir viesabonēšanas atcelšana Eiropā, Wi-Fi for You iniciatīva, autortiesības Eiropas Savienībā ieviešot Marekešas eh, līgumu un citi. Es meklēšu iespējas piešķirt īpašu nozīmi visiem politikas sociālajiem aspektiem, lai varētu sasniegt vislabāko saskaņu starp mūsu iekšējām un ārējām politikām. Tāpat es meklēšu iespēju rast politiskas vienošanās par priekšlikumiem attiecībā uz elektronisko uh, sakaru kodeksu, autortiesību reformu, reformu audio-vizuālajos mediju servisos un nepamatotu ģeobloķēšanu. Tāpat mēs pārskatīsim Eiropas stratēģiju kiberdrošībā un nāksim klajā ar papildus priekšlikumiem kiberdrošībā tādiem kā certificēšana un marķēšana. Es strādāšu, lai varētu stiprināts un nodrošināt datu privātumu un drošību, vienlaicīgi nodrošinot to, ka Eiropas Savienības iekšienē tiek nodrošināta brīva datu aprite. Es strādāšu pie tādiem dosijiem, kā sadarbība starp platformām un uzņēmumiem, kas strādā, izmantojot šīs platformas, nepersonas datu pieejamība, valsts datu izmantošana un citiem. Liela vērība tiks piešķirta digitālās transformācijas izaicinājumiem mūsu Eiropas sabiedrībā un tās sociālajā modelī. Es strādāšu pie tā, lai Eiropas Savienības vadošā loma tiktu stiprināta lielajos datos, superdatoros, mākslīgajā inteliģencē, tajā pašā laikā mēģinot vislabākajām veidās nodrošināt līdzsvaru starp dažādajām interesēm, pilsoņiem, uzņēmumiem un ieinteresētajām pusēm, kas varētu pilnībā izmantot digitālo inovāciju potenciālu. Tehnoloģijas transformē un pārveido mūsu dzīves, mūsu ceļošanas, strādāšanas un ikdienas modeļus. Bet ir tikai viens eh, ceļš, pa kuru iet mums ir jābūt vienotiem Eiropas interesēs, mūsu vērtību aizstāvībā. Esmu piedalījusies sanāksmēs, kas notika uzklausot esošās komisāru kolēģijas komisārus. Esmu saņēmusi sev adresētos jautājumus un sagatavojuši uz tiem atbildi. Es tāpat rūpīgi uzklausīšu un centīšos atbildēt uz visiem jūsu šodien uzdotajiem jautājumiem. Es apzinos to, cik mans man uzticētais portfels ir nozīmīgs, un es izmantošu šo brīdi, lai atbalstītu un veicinātu mūsu kopīgo projektu, strādājot pie digitālā vienotā tirgus, izmantojot savu pieredzi, izmantojot pieredzi ekspertiem attiecīgajās ģenerāldirekcijās strādāšu pilnas caurskatāmības dialoga atmosfērā, nospraužot skaidrus mērķus, kas un galvenais mērķis ir mūsu pilsoņu interešu aizsardzība. Paldies! Tagad mēs varam pāriet pie runātāja saraksta. Atgādinu, kā formāts ir viena plus divas minūtes, un Pēc tam jūs, kā Eiropas parlaments, varat vienu minūtu uzdot papildu jautājumu un vienu miņu, minūti saņemt atbildi. Kopā ir katram atvēlēts 5 minūtes. Vispirmais runātājs ir Pilāra Delkastījo Vērā. Paldies, priekšsēdētājs! Godājumā komisāram atkandidāts. Bija liels prieks un gods sadarboties pēdējos astoņus gadus ar tik izcilu Eiropu parlamenta deputāti. ITRE komiteja strādā pie jautājumiem, kas ir saistīti ar rūpniecību, telekomunikācijām, inovācijām, izpētē. Vēlos jautāt attiecībā uz rūpniecības digitalizācijas jautājumiem. Kā jūs nodrošināsiet, nodrošināsiet piekļuvu digitālajām tehnoloģijām? Paldies! Atbildēja laiks divas minūtes. Paldies par uzdoto jautājumu deputātei Del Castillo. Un es uzreiz ķeršos pie vienas no problēmām, kas mums kā Eiropiešiem ir ļoti tuva. Seš, 16. gada aprīlī mēs pieņēmām strateģisko paziņojumu par ugniet tirzniecības digitalizāciju. Nesen tiks eh, pieņemts Butikofer ziņojums Eiropas parlamentā un šodien izaicinājums ir pilnīgi skaidrs. Eiropai ir panākumi, ir potenciāls, ir jāturpina investēt, lai mēs atkal varētu ieņemt līderu pozīcijas. Investēt rūpniecībā mūsu izpratnē ir sagatavot turpmāko ceļu, lai mēs varētu būt arī šķirīgi loma pasaules mērogā. Tāpēc pirmām kārtām es gribu sākt ar ļoti nozīmīgu datumu digitālajām dienām Romā martā, kā dalībvalstis skaidri piekrita tam, ka to rīcībā ir līdzekļi un ka tie tiks investēti. Otrkārt, mūsu rīcībā ir 500 miljoni eiro, kas ir tiešā veidā paredzēta rūpniecības digitalizācijai. Un šeit ir jāņem vērā konkrēts jēdziens digitālās inovācijas hābiem centri uz šo gadu ir bijušas 559 jaunas inovācijas Eiropā. Būtiski ir, lai tas, tas nenotiktu koncentrētā veidā, lai varētu tos izmantot visa Eiropa un lai mazie vidēji uzņēmumi būtu ar izšķirīgu lomu, jo tikai tādā veidā caur šiem digitālās informācijas centriem mēs varēsim nodrošināt tehnoloģiju un pieredzes eh, tālāk nodošanu. Paldies! Papildu jautājums par ekonomikas digitalizāciju runājot. Ļoti svarīgs aspekts ir savienojamība. Kā jūs strādāsit pie Wi-Fi for you un citiem darba plāniem, kas varētu palīdzēt nodrošināt Eiropas ekonomikas digitalizāciju? Paldies, atbilde. Wi-Fi forīju e ir, manuprāt, simboliska iniciatīva, jo tas, ko mēs meklējām rūpniecības digitalizācijā, tie bija katalizatori un sviras efekti valstī, veidot servisus, kurš katru reizi pievienojoties mēs tīklam, mēs varam izjust piederības sajūtu, turklāt eh, Wi-Fi for you ir atvērts publiskajai privātai partnerībai un ir ar ļoti nozīmīgu lomu, tā skaitā valsts pakalpojumu sektorā. Paldies, nākošais runātājs Dans Nikā. Paldies, priekšētāji. Labi, pēcpusdienu komisārs Kandāts kundze. Jā, priekšlikums regulēt uh, Ko jūs varat izdarīt, lai kompānijas ļaunprātīgi neizmantotu šos intervju calls, lai kompensētu zaudējumus? Un te pašā laikā, kā komisija būs spējīga likt priekšā konkrētas, koordinētas un efektīvas risinājumus, lai atbildētu jauniem izaicinājumiem un pieaugušiem riskiem kiberuzbrukumiem? Un uh, kā ņems vērā drošības aspektus, kā komisāra, kas atbildīga par digitālo ekonomiku un sabiedrību, kā jūs varēsiet eh, nodrošināt eh, lielāku integrāciju šajā jomā. Lies paldies! Eh, tātad tie bija trīs jautājumi, un tagad uzklausīsim atbildi. Divas minūtes, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur. Liels paldies, Dantī kungs, par šiem diviem ļoti svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, attiecībā uz eh, starptautiskajām izsolēm vai iepirkumiem. Mums ir skaidrs princips, eh, runājot par cenām, tur nevajadzētu būt atkarīgai eh, tam, no kādas, no kādas valsts tas ir, bet es domāju, ka tagad tradicionālās iepirkuma procedūras samazinās aizvien vairāk, ir iepirkumi starp starptautiskajiem operatoriem. Uh, Un uh, komisija piedāvāja tādu elementu, kas, manuprāt, varētu būt tas, kas uh, Uh, ir šīs problēmas centrā, tie ir uh, universālie pakalpojumi. Ir jānodrošina šādu pakalpojumu pieejamību pilsoņiem, lai pilsoņiem būtu izvēle. Un cerams arī, ka ja šī tendence attiecībā uz alternatīviem pakalpojumiem turpināsies, attiecībā arī uz uh, Eh, startautiskiem iepirkumiem, ka tas varētu ietekmēt arī tradicionālos pakalpojumus. Šobrīd es zinu, ka ir parlamentā grozījumi, kas ir iesniegti šajā virzienā, bet eh, komisija ir bijusi ļoti skaidra attiecībā uz tās pieņemto nostāju. Uh, Tas eh, tātad um, ir eh, jāveido ar eh, vispārējiem universālajiem pakalpojumiem par pieejamām cenām visiem pilsoņiem, un tas man šķiet ļoti svarīgs elements. Tagad par kiberuzbrukumiem nedaudz. Viens no lielākiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, ne tikai uh, rūpniecība, bet arī mūsu sabiedrība un ja demokrātiskās institūcijas, tie ir kiberuzlukumi. Pavisam nesen bija WannaCry uh, šis uh, gadījums, ko tad tas mums parādīja, ka kritiskā infrastruktūra, transports, veselības aprūpe uh, un citas jomas ir pirmā, kas tiek skārtas. Uh, mums ir jāizveido tādi uh, Eh, konkrēti instrumenti, eh, jāizmanto sertifikācija un eh, arī jāveido labāka operacionālā kapacitāte starp dalībvalstiem, lai varētu kopīgi izmantot resursus, ir arī citi elementi, bet ar to arī beigšu. Paldies! komisārs kandidāti, kā varēja piedoties šajā privātumā, vai piedāvātāji, vai viņiem būs pietiekami daudz attīstīt eh, programmatūras, lai atbilstu prasībām par privātumu. Ir ja īpaši būtu interesanti, vai jūs domājat, ka visu šo paketi vajadzētu atlikt. Es domāju, tas ir ļoti būtisks jautājuma lokus. Jūs varat atbildēt, bet ļoti pateicīgs. Paldies, kolēģi! Un Tagad laiks ir atbildē. Paldies par šo jautājumu, kas ir ļoti svarīgs. Es gribētu atgādināt principu, kas ļāva e-privāto priekšlikumam tikt iesniegtam. Mēs vēlamies, lai būtu lielāka saskaņotība. Uh, Ja mums ir GDPR, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, balstoties uz 8. hartas plāntu, tad mums būs arī e-privātuma regulējums, kas eh, nodrošina procesa konfidencialitāti, un tas attiec uz mūsu saziņu. Es pilnīgi skaidri apzinos, ka ir tādi tēmāti, par kuriem mums vēl būs jādiskutē. Uh, Komisija to jau dara, bet es eh, gribētu, lai mēs vienmēr paturētu prātā tos mērķus, kas mums ir jāsasniedz. Šobrīd uh, pilsoņi pauž tādas patiešas bāžas par drošību. Eh, viņi grib kontrolēt savas ierīces, savus datus, lai tie būtu aizsargāti. Un, jā, Man tiešām žēl, ka laiks ir beidzies. Thank you very much, man. Lies paldies. Tagad vārds eh, kolēģiem Evženam Tosinovskis. Lies paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos eh, jūs apsveikt ar eh, nominēšanu. Priecājos par labu sadarbību, kas balstīsies uz pieredzi, kas mums ir veidojusies parlamentā Jūs noteikti būsiet laba Ettingera kunga pēctece. Runa ir arī par to, kā pastiprināt eh, BEREK, proti Eiropas elektronisko seku regulātoru iestādi, vai jūs esat gatava komisijas priekšlikumu par BEREK principā mainīt. Lies paldies! Un tagad jums komisārs kandidātē iespēja atbildēt. Paldies, Tašanovs kungs, par uzdoto jautājumu. Un eh, mēs eh, ņemam vērā jūsu sagatavotos ziņojumu pienācīgi. Tāpat ir jāapzinās, ka šodien pastāv atšķirīgs nostājas starp institūcijām. Tas, kas manā izpratnē ir svarīgi, ir neizlaist no redzes sloka mērķi. Berek ir ar nozīmīgu lomu, lai piešķirtu viengabalainību, lai nodrošinātu Eiropeisku redzējumu tam, kā šajā jomā mēs varam sasniegt kopīgus mērķus maksimāli struktūrētā veidā. Ir skaidrs, ka Berek ir ar nozīmīgu lomu viesabonēšanā, gan tīkla neutralitātē. Tāpat mēs apzināmies, cik nozīmīgas ir duālās struktūras. Tad, kad mēs uzlūkojam Berek biroju, tā ir vismazākā aģentūra Eiropas Savienībā - 28 darbinieki. Tā vienlaicīgi mēs zinām, ka šai aģentūrai darba slodze nereti nesaskan ar politiskiem lēmumiem, kas tiek pieņemti e, Nacionālo regulatūru administrācijas padomēs. Šobrīd man būtisks jautājums ir par to, ka šīs struktūras ir jāpiemēro realitātei, jo tāpēc es turpināšu padziļinātas diskusijas ar parlamentu, ar padomi, lai varētu identificēt tos kopīgos pamatus, uz kuriem mēs varam darbu turpināt. Jo šobrīd ir skaidrs tas, ka mums ir jādodas uz priekšu, mēs to darīsim mūsu ritmā, bet apzinoties to, ka laika ir maz, ikvienam būs jāpieliek savi pūliņi, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Tāda būs mana nostāja, un es turpināšu pie šī dosieņa strādāt. Paldies, paldies! Vai jūs vēlties uzdot vēl papildu jautājumu. Jā, liels paldies. Vēl pavisam īsi. Paldies par šo ļoti pilnīgo atbildi un labi pamatotu atbildi. Labprāt vēl pajautātu sekojošo. Berek balstās uz kodeksu. Gribētu zināt, kāda ir jūsu, kāds jūs viedoklis par spektriem. Un tur būs eh, Protams, jautājums par nepieciešamo koordinēšanu, jeb harmonizāciju Eiropas līmenī. No otras puses ir arī nepieciešams dalībvalstīm uzticēt nepieciešamos pienākumus. Telekomunikācijas balstās ļoti lielā mērā uz konkurences spēju Eiropas Savienībā un tās attīstību. Paldies! Tagad komisārs kandidātē vārds iespēja atbildēt. Manā rīcībā ir viena minūte par spektru runājot. Es to vēlos uzreiz saistīt ar savienojumību un 5G. Tā ir mūsu iespēja, lai mēs kļūtu par dzinējspēku mūsu visu attīcībai. Tāpat es apzinos, ka tad, kad mēs runājam par spektru piešķiršanu, tad ļoti drīz mēs saskaramies ar atšķirīgām nostājām parlamentā padomēm komisijām. No savas puses es uzskatu, ka ir jāizvēlas sava nometne, mums ir jāvirzās uz priekšu maksimāli ātri, tāds ir mūsu šodienas mērķis. Ja tas nozīmē vairāk pūliņu Eiropas līmenī, tad es domāju, ka mēs nedrīkstam izlaist no, izlaist no redzesloka to, ka tā ir mūsu iespēja šodien Esmu gatava uzklausīt padomes, dalību valstu nostājas attiecībos spektru piešķiršanu, bet es domāju, ka runāt par Eiropas pieju ir jāveic darbības Eiropas līmenī. Paldies, un nākamais laika intervāls mūsu kolēģē Kajai Kalas kundzē. Thank you. Paldies, cienējumā komisāra kandidāte. Jā, būtiskie panākumi digitāla ekonomikā un digitālajā sabiedrībā ir eh, lietotāja uzticība digitālajai vidē, nu, ko, protams, ja tā zaudē, grūti ir atgūt. Un mēs arvien vairāk redzam, ka dalībvalstu valdības šeit. Eh, šeit eh, kodēšanas, jeb šifrēšanas iespējas izmanto, un, un vai jūs redzat šeit nepieciešami ir nodrošināt eh, garantijas jeb eh, aizsardzību šai, šai kodēšanai. Tātad kā ir ar drošības jautājumu? Paldies. Jā, paldies par jūsu jautājumu, un tagad laiks eh, komisārs kandidātē sniegt atbildi. Es atbildēšu visvienkāršākajā veidā kas ir iespējams. Šobrīd ir svarīgi, lai būtu kodēšana kā drošības garantija, bez eh, tādām iespējamām aizmugurs durvīm. Ir jau eh, dalībvalstu iniciatīvas bijušas, kas eh, ir izmantojušas šo kodēšanas atšifrēšanu, un mēs redzējām, kādi ir šobrīd rezultāti. Ir laiks iet uz priekšu. Pilsoņu drošība un uzticība Uh, tiks nodrošināti, ja tiks veikta virkne pasākumu. Un uh, te es uh, piedāvāju rīkoties kopīgi un iet vienā virzienā šajā jautājumā. Ok, thank you. Jā, labi, liels paldies. Vai jūs gribat papildus jautājumu? Vienkārši vēl papildu jautājums. Ir arī runāts par likumīgu pieeju kodēšanai, bet uh, tehnicis faktiski nav iespējams. Vai jūs domājat, ka šāda likumīga piekļuve uh, tiks nodrošināta kodēšanai? Now... Paldies, un tagad uh, vārds komisāram atkandidātei, lai atbildētu uz jautājumu legāla pieeja var tikt sniegta tikai ļoti striktos noteikumos, tā kā tas pastāv jau uh, citos likumdošanas aktos, proti, ja tur ir runa par nacionālo drošību un e, uh, tiešām tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Un šajā jautājumā uh, mums ir eh, jāsalāgo eh, citi likumdošanas akti, kas mums ir, un tā pašā laikā ir eh, jānostiprina šis ļoti skaidrais princips. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka mums ir uh, jādod mūsu institūcijām uh, eh, instrumenti, lai tās varētu strādāt un iet uz priekšu, bet jārūpējas, lai šie paši instrumenti netiktu izmantoti um, tādiem eh, ļauniem mērķiem. Mēs visi te zinām, par ko mēs domājam. Lielas paldies. Nākamā jautājuma uzdevēja, jautājuma un atbildēja Marisa Matieškundze. Brigāda prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. E, komisāra kandidāts. E, pirmkārt vēlos atzīmēt, ka bija liels prieks sadarboties ar jums parlamentā un apsveicu jūs sakarā ar izvarzīšanu amatā. Mūsu vēstulē bija noz, norādīta iespēja nākt klajā ar jaunām likumdošanas iniciatīvām konkrētās jomās, kā piemēram tiešsaistes platformas un to izmantošanu no uh, uzņēmuma puses. Mēs šeit uh, runā saprotam, kā ir runa pār uh, mm, Uber, Airbnb un citām plaši pazīstamām platformām. Un es gribētu zināt, vai tiks piemērot kāds, eh, kāda regulēšana šīm platformām un kāda, kāds tādā gadījumā eh, šis regulējuma modelis būs, vai tas attieksies uz sniegto pakalpojumu, vai tas būs cita veida. Paldies! Laiks atbildēji. Paldies! Eh, par eh, jūsu pateicības vārdiem. Paldies par uzdoto jautājumu. Jūs sacījāt, ka platformas ir atšķirīgas, eh, šī daudzveidība ir jāpatur. Tas ir nozīmīgi, ņemot vērā to pozitīvo lomu pašreizējā ekonomiskajā kontekstā. Tajā pašā laikā jūs arī nosauc vaicāt, ko varētu darīt, ja rodas problēma, un tāda ir komisijas pieeja, jo, un arī to mēs skaidri norādām. Šeit nav runa par pārliecīgu regulēšanu, bet tad, kad eh, mēs konstatējam problēmu, mēs veicam korekcijas. Jā, tik tiešām būs iniciatīva attiecībā uz nelojālu praksi, stāt, st, eh, platformu un uzņēmumu, kas operē šo platformu. Uh, Un e, konkurences ģenerāla direkcijas pētījums rāda, ka tāda pastāv. Izrādās, ka uzņēmumi var tikt svītrot vienas dienas laikā, e, ka tiem zūd pieeja klientu datiem un visvairāk cieši mazie vidējie uzņēmumi. Tik tiešām šodien ir jādomā par jauniem uh, Eh, pasākumiem un soļiem, ko mēs varam darīt šajā sakarā, tajā pašā laikā, lai respektētu konkurences tiesības, jo mēs zinām, ka šeit mēs saskaramies, ka šeit mēs atrodamies uz divu jomu robežas. Tajā pašā laikā nelojālām praksēm nedrīkst būt atvērēta nekāda vieta. Mēs vēlamies tādu regulatīvu vidi, kas nodrošina vislabākos nosacījumus visiem bet arī caur regulējumu koriģēt situācijas tad, ja rodas kāda problēma. Tas neskar eh, brīvības, jūs redzat, ka vēl aizvien nav pilnas definīcijas platformu sakarā, bet mums ir jāapzinās, ka pastāv šādi jauni uzņēma eh, modeļi. Paldies, un turpinot par tiešsaistes platformām. Mans eh, jautājums eh, attiec arī uz izteiksmes brīvību, uz uzņēmē darbības brīvību un šo platformu izmantošanu. Un tāpat problemātiskais jautājums par cenzūru un izteiksmes brīvību, jo tad, ja šajās platformās parādās nelegāls vai agresīvs saturs, kur ir robeža starp eh, eh, vārda brīvību, izteiksmes brīvību un cenzūru, kā jū, tā kā jūs atsaucāties uz vārdu brīvību, vai jums ir skaidrs, kā jūs strādāsiet ar šiem visai strīdīgajiem jautājumiem? Paldies! Vārds atbildēji. Paldies deputāti Mātijās par šo papildu jautājumu. Jā, platformas ir viens no visinovatīvākajiem instrumentiem izteiksmes brīvībā, tās ir ar savu lomu turklāt. Tad, kad mēs runājam par ilicītu saturu, tad lielākā daļa satura ir legāls, taču mēs esam apstiprinājuši mūsu uh, apņēmību strādāt ar šīm platformām, lai visīsākajā laikā varētu dzēst nelegālu saturu. Ir divas nozīm, ir vairākas nozīmīgas e, problēmas mūsu sabiedrībā. Tas ir, ter, tā ir terorisma propaganda un naida runa. E, E, šie aspekti jau ir iekļauti e-komercijas direktīvā, bet paralēli ir tieši tikpat svarīgi strādāt pie brīvprātīgiem pasākumiem, kas var dot vislabākos rezultātus. Piemēram, e, apņemšanās dzēst naida saturu, ko parakstīja vairākas platformas, Viber, Twitter, Facebook, kas Eh, palīdzēja dzēst eh, vairāk nekā 60% šādu nelegālu saturu vai pretlikumīgu saturu. Paldies par atbildi. Un nākošais eh, jautājums to uzdod Helga Trüpele. Esmu šeit. Labprāt uzdotu jautājumu par tā saucamo vērtību nesakritība, tātad, ja saturs tiek uh, augšuplētēts uh, radošiem darbiem, de facto daži no šiem uh, online platformām satura zināšanas par saturu, kas ir augšuplētēts, ir tiepaši par saturu, kas saistīts ar autortiesiem, bet jūs kā komisāri atbalstītu šādas platformu atbildību par šo saturu izplatīšanu iepratī uh, māksliniekam vai autoram, vai jūs arī uzskatāt, ka ir bažas uh, par ekse, antikontroli uh, e, caur tehnoloģiem, vai jūs domājat, ka pašreizējā autortiesība pakete ir pilnībā atbildu šo jautājumu, un vai tas ir atrisināts arī e-komercijas direktīvā? Paldies. Varam, var. Jā, paldies par jūsu jautājumu. Un tagad vārds komisārs kandidātei atbildēt. Merci, madame. Paldies, Tripels kundze, par šo ļoti svarīgo jautājumu. Un eh, es sekoju arī debatēm Eiropas parlamentā ļoti uzmanīgi par šo jautājumu. Tad, kad mēs runājam par šo uh, value gap, tad eh, komisijas mērķis ir skaidrs uh, dot tādu patiesu iespēju uh, māksliniekiem Uh, runājot par šo te saturu, kas tiek izplatīts ar šīm platformām, lai viņi arī iegūtu no viņu materiāla izplatīšanas. Man uh, šobrīd tas ir svarīgi, jo autortiesības, kas netiek uh, ievērotas, nedod neko ekonomikai. Mums ir jādod mūsu radošajiem cilvēkiem resursi, lai viņi varētu radīt un turpināt piedāvāt saturu. Uh, Tātad, manuprāt, tas eh, šobrīd ir ļoti svarīgi. Ja mēs raugāmies uz priekšlikumu, mēs redzam, ka izteiktais priekšlikums attiecas uz platformām, um, jo šī te kritiskā māsa ir sasniegta ar šo saturu. Un eh, es domāju, ka ir jābūt iespējai iejaukties, runāt par autortiesībām. Tas viss šeit ietilps, manuprāt. Tātad no vienas puses tiek uzlikta atbildība eh, tiem dalībniekiem, kas eh, strādā digitālā pasaulē, kas viņiem dod iespējas, tātad eh, uzlikt viņiem atbildību arī pilnībā dot ieguldījumu tajā, lai varētu tikt radīts saturs, un to var nodrošināt at nodot, eh, nodrošināt atlīdzību satura radītājiem. Tātad es gribētu tiešām ļoti cieši sekot šiem debatiem Eiropas parlamentā. 13. pāns ir arī ļoti svarīgs šajā tekstā. Man tātad šķiet, ka šis vēstījums ir ļoti skaidrs, ir jādod līdzekļi satura radītājiem, lai viņi varētu strādāt un jāuzliek atbildība arī uz tiem, kas iesaistās šajās digitālajās sistēmās. Uh, Jā, paldies. Eh, vai būs papildu jautājums? Jā, otrs jautājums ir par Marakešas nolīgumu. Mēs saņēmām šādu starp institucionālu nolīgumu par uh, likumdošanas uh, eh, paketu mājā. Gribētu zināt vairāk par ratifikācijas procesu Eiropas Savienībā, lai šī centiena kļūtu par realitāti bez jebkādas aizkavēšanās un uh, lai varētu būt piekļuva grāmatām Eiropas Savienībā un pār robežām, vai jūs varat apstiprināt, ka ratifikācija, kas ir uh, paredzēta septembrī Igaunijas prezidents laikā, tiešām notiks? Paldies! Lūdzu atbildi no komisāras kandidāts puses. Eipās kundze, šeit es vispirms gribētu teikt, ka uh, pēc savas pieredzes parlamentā pārāk bieži esmu bijusi uh, tādā situācijā, ka tiek teikt, ka bomba ir uh, um, padomes uh, pusē. Uh, un tagad ir tāda situācija, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāpieņem situācija tāda, kāda tā ir. Tātad, ja man iecels komisāra samatā, tad tas būs viens no tiem tematiem, pie kura uh, centīšos strādāt, lai panāktu pēc iespējas drīzāku ratifikāciju. Esam jau zaudējuši uh, laiku, lemjot, vai tā ir ekskluzīva kopienas kompetence. Jā, mums ir kopienas tiesas spriedums, un tagad ir laiks iet uz priekšu. Thank you very much. Lielas paldies par atbildi, un tagad vārds nākamajam runātājam Marko Zulo. 5 minūšu, 5 minūšu intervāls. Jā, liels paldies. Komisārs kandidātē, jā, esmu tieši jūs priekšā. Gribētu pieskarties pazīstamam jautājumam, kas vēl nav adekvāti atrisināts Eiropā, proti digitāla vienkārši aplikšana ar nolūkiem, eh, nodokļiem. Eh, viņiem ir ļoti lieli apgrozījumi, un viņi bieži vien nemaksā nodokļus. Mēs zinām, protams, ka nodokļu maksāšana ir dalībvalstu kompetence, bet Eiropas Savienība atbild par eh, konkurences spēju. Tad, protams, ir jārada vienādi uzņēmumi, nosacījumi starp uzņēmumiem, kur bieži vien pastāv negodīga konkurence, un jāsargā ir patērētāji. Tiešais platformās mēs gaidām līdz gada beigām priekšlikumu. Vai jūs eh, varat apstiprināt, ka uzņēmumi, kas eh, strādā šajā vidē, būs, eh, viņiem būs vienāda situācija gan digitālajā, gan tradicionālajā vidē, un vai lieliem uzņēmēm būs uzlikti nodokļi, jo viņi šeit rada lielu pēļņu. Jā, paldies. Un tagad uh, iespēja atbildēt komisārs kandidātē. Merci beaucoup, monsieur Zulo. Paldies deputātam Zulo par šo ļoti svarīgo un arī plašo jautājumu, kas attiecas uz mūsu iekšējās politikas dažādiem aspektiem, tā skaitā konkurences eh, aspektiem, kā arī uz āriem aspektiem. Jā, mēs apzināmies, ka platformas nestāv pāri likumam. Likumi ir jārespektē visiem. Tas attiecas platformām, kas darbojas Eiropas Savienībā. Tālāk. Mums ir jāapzinās, ka pastāv atšķirīgi gadījumi un komisija jau ir parādījusi, ka tad, kad ir tādi piemēri kā Apple, Starbucks, mēs varam rīkoties, e, ņemt vērā reālo aktivitāti platformai. Tajā pašā laikā mums ir jāizprot, kādas grūtības pastāv nereti. Ar platformām ir grūti izprast, kura ir vērtības radīšanas vieta, jo nereti ir runa par ārkārtīgi daudziem datu avotiem, un tāpēc ļoti e, rūpīgi sekošu debatēm pār šo tematu, lai par to mums būtu pilna skaidrība. Jūs pieminējat vēl vienu būtisku aspektu par vienotiem spēles noteikumiem. Jā, ir jābūt salīdzināmiem spēles noteikumiem par salīdzināmiem pakalpojumiem. Vai tas notiks caur leģislatīviem pasākumiem? Katru reizi mūsu rīcībā ir uh, divi instrumenti - konsultācijas un ietekmes izpēte. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo šāds pētījums eh, palīdz gūt ļoti skaidru ieskatu problēmā un otrs puses apzināties to, ka mums ir jārīkojas taiskaitā caur brīvprātīgiem un kon, eh, sadarbības pasākumiem. Manā izpratnē ļoti būtisks ir līdzsvar jautājums. Apzināsimies to, ka ne jau visi giganti ir uh, E, ļauni. Un mums ir jāparedz tādi juridiski nosaukumi, kas e, apstiprina mūsu vērtības un vienlaicīgi dod iespēju virzīties uz priekšu. Nākošais jautājums tā, e, kolēģim Zulo. Jā. Manuprāt, labāka pēļņas sadale un nodokļu jautājums noteikti varētu būt stimuls uh, uzņēmumu dibinātājiem digitālajā jomā Eiropas Savienībā. Šodien ir ļoti liela aizkavēšanās. Salīdzinām ar ASV tikai 4% no tiešais uzņēmumiem ir Eiropas uzņēmumi. 70. gados bija tā, ka aviācijas jomā bija e-bus projekts izstrādāts un uh, tur bija konkurence, uh, lai radītu konkurence lielajiem ASV uzņēmumiem. Vai komisijā būs līdzīgi projekti digitālajā jomā? Tas arī varētu būt kā tāds stimuls Eiropas eh, pētniecībai. Jā, tagad vārds iespēja atbildēt komisārs kandidātu kundzei. Zulokungs, es piekrītu jūsu analīzei par esošajiem trūkumiem Eiropas digitālajā vidē. Tā ir pirmā reize, kad Eiropa nav globāla tehnoloģisku regulējumu centrā, bet tā ir iespēja mums pateikt, ko mēs vēlamies šo, šodien panākt. Un tāpēc es uzskatu, ka princips ir veidot regulatīvu vidi, kas palīdzētu gan nodrošināt inovācijas, gan būt radoša. Eh, šeit nav runa par to, ka mēs izveidotu Eiropiešu Google, bet par to, ka mēs investētu prioritārajās nozarēs izpētē, kas palīdzētu izmantot vislabākajā veidā mūsu rīcībā sošos strumpjus. Tas attiecas arī uz investīcijām ar augstu sniegumu. Mēs šodien konstatējam, ka mēs virzāmies uz priekšējā jomā, un tas palīdzēs pilsoņiem gan labāk veikt slimību prof profilaksi, gan labāk nodrošināt gaisa satiksmes drošību, un mēs vēlamies veidot tādu vidi, kas ir izdevīga un veiksmīga visiem startupiem, visiem jau pārējiem, lai nodrošinot to, ka Eiropa ir pirmā līmeņa spēlētājs. Liels paldies! Un tagad beidzam pirmo kārtu jautājumi un atbildes. Pirms uh, pāriesim pie otrās daļas jautājumiem un atbildēm, gribētu nodot atbildību, vadīt sanāksmi savai kolēģei, Petrai Kamervertes kundzei. Viņa vada kultūras komiteju parlamentā. Tāpat Tā būs jūsu atbildība. Jā, liels paldies, Buzek kungs. Var apliecināt, ka es laika ziņā būšu tikpat stingra, kā to darīja Buzek kungs tikko, kā, un tagad došu vārdu Sabienē Verhajenas kundzē. Paldies, eh, komisārs kandidātu kundze. Komisija un parlaments ir izstrādājuši vairākas iniciatīvas, lai aizsargātu Eiropas kultūru un tās daudzveidību kā mēs redzējām, vienīgais veids, kā nodrošināt gan patērēju, gan autoru intereses, ir nodrošināt uh, ilgspējīgu un dažādību Eiropas kultūras sektoros. Eiropas uh, uzņēmuma aizsardzība ir uh, arī ekonomikas pīlārs, un tur ir arī, protams, internetā, tas ir priekšnosacījums digitālajai ekonomikai, bet arvien vairāk satura ir nelegāli pieejami internetā, bez jebkādas autorizācijas, un nav nekāda kompensācija tiesību turētājiem. Vai jūs plānojat vēl papildus pasākumus tam, kas jau ir uh, sagatavots, lai šeit novērstu šo value gap, un vai tas notiks Eiropas Savienības līmenī? Vielen herzlichen Dank. Lielas paldies, un tagad uh, vārds komisāra kandidātei atbildē. Merci beaucoup. Liels paldies, eh, Ferhējens kundze, par jūsu jautājumu. Es gribu teikt, ka kultūras daudzveidība man ir ļoti svarīga. Ir skaidrs, ka šobrīd ir svarīgi, lai audiovizuālajā pakalpojuma un Eiropā, kultūra Eiropā tiktu saglabāta tas ir tikpat uh, svarīgi, kā aizsargāt uh, ar autortiesībām aizsargātos darbus, ir e, svarīgi arī izmantot jaunās tehnoloģijas un tā pašā laikā saglabāt tos principus, kas ir kopīgi Eiropas dalībvalstīm un kopīgā Eiropas vīzijā. Un tāpēc es uzskatu, ka e, šobrīd mums ir šis te priekšlikums par value gap, par šo vērtības e, trūkumu, bet mums kopā ar autoriem ir jāstrādā, lai nodrošinātu viņu tiesības. Uh, tas uh, attiec arī uz uh, mūsu bagātību, uz mūsu kapitālu, Eiropas uh, satura uh, virzīšana, atbalstīšana arī ir iekļauta uh, šobrīd uh, spēkā sošajā likumdošanā. Es zinu, ka ir vēl atšķirīgas pozīcijas starp parlamentu un citām institūcijām. Manuprāt, šeit ir runa par principa aizsardzību, proti, lai mūsu autori uh, um, būtu redzami, viņiem arī ir e, jāsaņem sava daļa uh, atalgojuma, un to var uh, arī sasaistīt ar citu jautājumu, ko es gribēju pieminēt, proti, lai šie autori varētu uh, brīvi strādāt un radīt. Un kas attiecas uz cīru, cīņu pret pirātismu, pret uh, nelegālo saturu, uh, un uh, cīņu par iespējām autoriem iejaukties, tad, kad viņi redz, ka viņu darbi cirkulē bez viņu atļaujas. Jā, mēs strādāsim šajā virzienā. Vielen herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Frau Ver Paldies. Tagad papildi jautājums par Hainas kundze. Jā, es gribēju pārjautāt attiecībā uz to, kāda loma platformām varētu būt šajā sakarā. Šobrīd uh, ir uh, tāds kā vesels spektrs regulējumu šajā jomā un nav tomēr tāda skaidra regulējuma attiecībā uz platformu lomu, attiecībā uz to pakalpojumiem. Un ko es gribētu jautāt, vai šeit ir vēl kaut kas papildus paredzēts attiecībā uz platformām, kas uh, Eh, arī eh, izmanto šo situāciju, ka ir eh, juridiskā neskaidrība, var izvairīties no atbildības, un varbūt, ka varētu tādu skaidrāku regulējumu un definīciju dažādiem pakalpojumiem noteikt, lai būtu lielāka juridiskā skaidrība. Sirsnieks, paldies! Tagad jums vārds Gabriels Kunze. J'entends bien vos deux préoccupations. Es uh, uzklausu jūsu satraukumu par platformu lomu. Jā, šobrīd šajā te ietvarā šī loma būtu skaidrāk jādefinē, bet kā jau es teicu, uh, to nevar izdarīt ar pārmērīgu regulējumu. Jā, šajā gadījumā mums ir uh, ierobežotās atbildības princips, kā to definē e-komercijas direktīva. Mēs zinām, ka uh, šobrīd ir svarīgi, lai šīs te platformas uh, varētu tiešām darboties. Un tad, kad tiek uh, konstatēts, ka ir uh, pārkāpums, ka ir kāds nelegāls saturs, lai tās varētu uzņemties savu atbildību un rīkoties. Un vēl es domāju, ka veidojot dialogu ar platformām, uh, vajadzētu atstāt lielāku vietu arī brīvprātīgiem pasākumiem. Šeit mēs tiešām varētu vairāk ar šiem partneriem strādāt, lai šie brīvprātīgie pasākumi tiktu veidoti dialogā, tajā pašā laikā runātāji tiek pārtraukta. Lielas paldies! Silvija Kosta, lūdzu. Uh, es runāšu itāļu valodā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, apsveicu komisāra amata kandidāti ar šo izvirzīšanu. Tiek teikts, ka eh, digitālā ekonomika un sabiedrība, tātad eh, tas ir jūsu turpmākais portfēlis. Uh, eh, Mēs eh, redzam, ka ir eh, daudzi trūkumi šajā jomā, pie digitālajām prasmēm ir daudz jāstrādā, arī jāveido dažādas struktūras, piemēram, platformas skolām un uh, augstskolām, un jābūt arī aizsardzībai tīklā. Uh, Uh, jauniešiem, kā jūs šajā ļoti svarīgajā uh, jomā gatavojaties darboties. Lūdzu, Gabriels kundze, paldies, Kostas kundze, jo tas man ļauj tiešām uzreiz ķerties pie viena no jautājumiem, kas man ir viens no tuvākajiem. Kā jau es teicu, digitālā transformācija, tai galvenokārt jānāk par labu pilsoņiem. Būsim godīgi, eh, tagadēja attīstība nozīmē, ka uh, zināms darbvietas izzudīs, bet citas savukārt parādīsies, un daudziem būs jāpielāgojas. Manuprāt, eh, nav tagad svarīgi raudzīties, kur pazudīs un kur radīsies, kādos reģionos radīsies darba vietas. Nē, mums ir eh, jāstrādā pie eh, digitālās transformācijas un uzreiz jau jāsāk strādāt pie digitālo prasmju jautājumu. Un šeit es nerunāju tikai par jauniešiem, es runāju par um, pieaugušiem, par uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un uh, viena iniciatīva, ko es uh, atbalstīšu, ir digitālo iespēju prakse. Uh, Uh, tie ir 5 līdz 6 jaunie, tūkstoši jauniešu Eiropā, kam būs iespēja 4 līdz 5 mēnešus praktizēties, iziet praksi digitālajā jomā. Jūs esat no Itālijas un jūs zināt, cik daudz ir piemēru, kāpēc mēs nevarētu Itāliju paņemt kā piemēru jauniešu garantijai. Uh, E, jo ar Eiropas finansējumu mēs redzam, kāda Eiropas e, pievienotā vērtība uh, tiek radīta, un tā nāks par labu mums visiem. Es arī tiešām koncentrēšos uz darbu kopā ar digitālo uh, darba vietu koalīcija. Mums ir 17 nacionālās koalīcijas, bet vēl trūkst trīs lielo valstu, kurās nav šādas lielas koalīcijas, un ir svarīgi, lai tas notiktu visās dalība valstīs, jo ar šīs koalīcijas starpniecību mēs varēsim um, identificēt labāko praksi, savākt uh, iesaistītās puses. Uh, tieši no digitālā sektora, lai piedāvātu darba vietas jauniešiem. Tā pašā laikā man šķiet, ka arī MVU ir vajadzīgas šīs digitālās prasmes. Paldies, eh, papildi jautājums. Jā, tātad papildi jautājums, citu kolēģi jau par to runāja, ka eh, mēs vēlamies kultūras saturu uh, un nodrošinātam autortiesības un nodrošināt vienādus spēles noteikumus visiem. Es nezinu, vai tas ir iespējams uh, tikai veidojot eh, dialogu ar platformām, vai tas ir pietiekams. Varbūt, ka mums vajadzētu arī ar mēdēju apakšprogrammu, kas eh, būs jūsu atbildībā, runāt arī par ražošanas un izplatīšanas jautājumiem, kā mēs finansiāli to varētu eh, vairāk atbalstīt ar mēdīju programmām šo jauno finanšu instrumentu mums vajadzētu labāk izmantot. Tikai divi Eiropas projekti šeit piedalās, kas attiec uz Eiropas subsīdijām. Paldies! Jā, godīgi sakot, es eh, domāju par eh, jums eh, un šo jautājumu, tad, kad man vajadzēja uh, saīsināt manas rakstiskās atbildes, jo tur bija viena daļa par mēdīju programmu un radošo Eiropu. Tā ir viena no mūsu simboliskākajām programmām, pat ja tai ir uh, 100 miljoni eiro budžets gadā, kas nav liels, tai ir ļoti liela redzamība. Un mums vēl ir daudz darāmā. Jā, mediju programma balstās uh, uz uh, šiem pamatiem - kultūras daudzveidība, mūsu filmu izplatīšana, atbalstīstamāps veicināšana, un šobrīd mums ir ļoti konkrēts uh, piemērs ar garantiju mehānismu 2016. līdz 2020. gadam. Tur būs līdzekļi, kas MVU kultūras jomā, eh, kam ir eh, tomēr miljons darba vietu, aktīvi iesaistīties. Es atbalstīšu kopā ar um, ehm, EFSI fondu un investīciju fondiem lielāks strateģiskās investīcijas šajā iniciatīvā. Liels paldies, Ešlī Foks. Uh, jā, Ešlijs Foks Paldies, priekšsādātais kundze un apgrēls kundze, apsveic jūs ar jūsu izvirzīšanu. Vai jūs varētu pateikt, eh, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz eh, Distributed Ledger Technologies? Kā jūsuprāt, eh, te varētu būt ieguvēji patērētāji? Kāda ir jūsu attieksme pret regulējumu? Eine kurze Frage, Frau Gabriels. Īs jautājums, Gabriels kundze. Merci, Paldies, Foksa kungs, par uzdoto jautājumu. Šis ir viens no dosjē, kur kopīgi ar vicepriekšsēdētāju Dombrovski un komisāru Jūrovu mēs esam iecerējuši strādāt. Mēs ar entuziasmu sekojam šo tehnoloģiju attīstībai caur nodru, datu nodrošināšanu, tas palīdz mums strādāt pie jautājumiem veselības aprūpē, citur tomēr. Uh, Šī ir joma, kura attīstās. Jūs lūdzat man regulēt to, kas nav regulēts tehnoloģijā. Mūsu princips ir respektēt tehnoloģiju neutralitāti savukārt. Mēs cieši sekojam esošai attīstībai. Un es ļoti rūpīgi sekoju un daudz uzzināju konferencē, kas notika šeit parlamentā mājā un kur tika apstiprināta apņemšanās strādāt šajā jomā. Tāpat es ļoti rūpīgi sekošu šai tehnoloģijai no vienas puses, lai ņemtu vērā esošos noteikumus attiecībā uz personas datu konfidencialitāti, nav būtiski vai tā ir blockchain vai cita tehnoloģija. No otras puses mums ir jāturpina sekot attīstībai, jo mēs apzināmies, ka uh, šādām tehnoloģijām var būt arī negatīva ietekme. Es atļauju, norādu to, kas ir atļauts, skaidrā pārvaldības struktūra, citas lietas un citas lietas, kas nav atļautas, kas liek mums e, izmantot instrumentus no Jorkas, tomēr, ja pazīsti klientu manuprāt, vēl nav pienācis laiks regulēt. Savukārt ir jāuzsver tie pozitīvi aspekti, kas var būt labvēlīgi mums visiem. Paldies! Papildi jautājums. Foks kungs. Gabriels kundze, jūs sacījāt savu atbildēju, ka es vēlos, ka es vēlējos regulējumu. Pilnīgi noteikti es tā nesacīju. Uh, Es gribu zināt, vai jūs man piekrītat, ka nereti parlamentā mēs uzlūkojam tehnoloģiju kā apdraudējumu. Jūs kritiski izteicāties par Uber, par uh, citām tehnoloģijām un paudāt vēlmi tās regulēt. Ļoti bieži mēs politiķi uh, ap. Uh, apspiežam šo vēlmi, saprotot, ka, te, klienti izmanto un gūs labu no šīm tehnoloģijām, vai tāda pati pieeja varētu būt arī DLT, lai mēs politiķi nesabojātu kaut ko, kas ir tiešām izdevīgs patērētājiem. Paldies! Atbilde. Es neuzlūkoju jaunās tehnoloģijas kā apdraudējumu, bet es vēlos centrā nostādīt savu sākumā sacīto. Mums ir sava loma Eiropā aizsargāt mūsu vērtības principus, nodrošinot datu aizsardzību, tie ir principi, no kuriem mēs nedrīkstam atkāpties. Un es uzskatu, ka mums ir jāpatur entuziasms un optimisms, lai varētu izmantot jaunās tehnoloģijas, bet tam ir jānotiek balstoties uz analīzi, kura neļautu izslēgt kādu no šīs transformācijas preces, eh, procesa. To es pasvītroju no paša sākuma. Paldies! Nākamais jautājums to uzdos Dita Harancovas kundze. Marā. Paldies, priekšādātāji. Cienījamā komisārs kandidātes kundze, pirmkārt gribētu jūs apsvērt ar jūsu nomināciju. Jūs skaidri pateicāt, ka jūs saprotat, cik svarīgi ir digitālais vienotais tirgus Eiropas Savienības ekonomikai, izaugsmē un darba vietām Eiropā. Jūs tāpat arī teicāt, ka datiem ir jāplūst brīvi Eiropā. Jums ir taisnība, jā, kopīga digitālā tirgus centrā ir, protams, dati, un uh, es ceru, ka jūs piekritīsiet man brīva datu plūsma, tā vajadzētu kļūt par vienu no pamatbrīvībām Eiropas Savienībā. Mans jautājums ir, vai es varu apstiprināt, ka jūs uh, atbalstāt aizliegumu datu lokalizācijas vieno, vieno, vienošanās, un jūs piekrītat, ka, ko teica Ansiba kungs, ka vajadzētu būt uh, likumdošanas priekšlikumam šajā gadā. Dank, Frau. Sirsnieks, paldies, Gabriels kundze, tagad jums vārds. Paldies deputātei Čaranzovai par uzdoto jautājumu. Mums bija iespēja izrunāt šīs lietas un pārzinot tās, es varu apstiprināt, mēs esam pret datu lokalizāciju. Mūsu rīcībā ir milzīgs potenciāls ar pārvietošanās brīvību. Jūs sacījāt pārvietošanās brīvību datiem, tai ir jābūt piektajai brīvībai, lai, vai, var, lai varētu pilnībā izmantot potenciālu. Mēs vēlamies izprast, kāds ir lielā, vislielākais šķērslis. Es apstiprinu savu apņemšanos strādāt pie šiem jautājumiem nodrošināts pārvietošanās brīvību. Būs vēl divi būtiski aspekti, kas ir pārvietojamības tiesības un piekļuvs tiesības. Eh, konkrēti runājot par atsevišķiem regulatīviem pasākumiem, kā fiskālās kontrolas, jo šodien, ja mēs uzlūkojam datu lokalizāciju iedzīvotājiem uzņēmumiem, galvenokārt tiek apgalvots, ka lokalizācija nodrošina drošību. Nē, šeit nevar likt vienā līdzības zīmi jo šodien lokalizācija nosaka, eh, nosaka barjeras tur, kur fizisku barjeru vairs nepastāv. Un šī jomā mums ir daudz darāmā. Es to saku tāpēc, ka runājot par datu lokalizāciju, es vienmēr domāju par aizberga redzamo daļu virsūdens un milzīgo daļu zemūdens, jo sākotnēji Mēs redzam e, jau 50 komisijas e, identificētās prakses kā virsotni, pēc tam ir vidusdaļa, kur uzņēmumi, kuri baidās, ka tos var pakļaut, e, tie var teikt pakļaut riskam lokalizēšanas dēļ, un pēc tam ir milzīga neredzamā daļa, kas attiecas uz uzticību. Sirsnieks, paldies. Vēl papildus jautājums Francūzes kundzei. Paldies par eh, jūsu iedrošināšo atbildi. Gribētu uzdot jautājumu, vai varbūt jūs konkrētāk eh, varat pateikt, eh, tieši ko mums ir jāpieņem Eiropas līmenī, kāda veida pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka ekonomika var Eiropā izaugt. Vielen Dank, Frau Gab. Paldies, Gabriels Kunz, lūdzu. Kā jau es sacīju pašā sākumā, datu ekonomikas skaitļi ir 272 miljardi e, digitālajā jomā, un tas nozīmē, ka pat, ja Eiropas Savienība neko nedara, izaugsme būs, un tāpēc mums ir būtiski rīkoties ātrāk. Tāpēc es norādīju, ka pirmais uzdevums ir ķerties pie šī lokali, datu lokalizācijas principa, kuram vairs nevajadzētu pastāvēt. Būs jāveic ārkārtīgi liels darbs ar uzņēmumiem, būs jāveic liels darbs ar dalībvalstīm. Čārāna Zauskons izpē... ietekmes izpēte notiek. Mums ir sākotnējā analīze, es šobrīd vairāk neko par to nevaru pateikt, bet svarīgi ir tas, ka visas eh, dalībvalstis ir iekļautas un eh, no respondentiem viena ceturtā daļa ir mazie vidēji uzņēmumi. Šodien mēs izvērtēsim šo uh, ietekmi un nāksim klāt ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies, nā, nākošais runātājs Martīna Mihēls. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījumā Gabriels Kunze, līdz šim komisija saskata pamatprincipus eh, digitālā sabiedrībā tīkla neutralitāte vai datu aizsardzība, drīzāk skatās ar strateģiskām brīlēm no digitālā vienotā tirgus perspektīvas. Uzskat, ka tā nav tāda kopuma pieeja, kas novest pie tā, ka svarīgas jomas kā piekļuva izglītībai un eh, pētniecība kopējā tīklā, ka tas eh, tiktu īstenots. Jūs septītajā punktā runājat par to, ka moderna mūsdienu Autortiesību jautājums ir jūsu svarī, svarīgs jautājums, bet uh, arhīvi, bibliotekas, muzeji, par to jūs klusējat. Saskaņā ar komisijas priekšlikumiem šīs institūcijas uh, var uh, veikt digitālo datu saglabāšanu, bet tikai uzglabāšanas mērķiem. Vai jūs uzskatāt, ka šī ierobežošā pieeja ar digitālajām iespējām atbilst mūsdienu sabiedrībai un globālai zināšanu apmaiņai, vai ar to pietiek? Paldies. Komisārs kandidāts kundze, lūdzu. Merci beaucoup. Paldies um, par uzdoto jautājumu. Mēs šeit runājam par ļoti svarīgu debatu. Uh, kopā ir mainījusies gan platformās, mūsu pakalpojumos, um, visās jomās, kā rast līdzsvaru, lai vienu un otri varētu piedalīties šajā digitālajā transformācijā. Jūs pieminējāt jautājumu, pie kura es labprāt strādātu vairāk sadarbībā ar Eiropas parlamentu, ar institūcijām, ar interesētajām pusēm. Man ir jāuzklausa visa šīs puses, tāpēc es apņemos, ja tieku apstiprināt amatā, tāds Es rīkošos, lai visiem, kam ir kas sakāms, varētu izteikties. Jo, kā jūs to norādījāt, ir tādi aspekti, kurus sakarā mēs neesam pietiekoši daudz rīkojušies, vēl citi aspekti paliek apslēpti, bet aiz tiem stāv savi mērķi. Un šis ir viens no jautājumiem, kuru dēļ es vēlētos sacīt, ka vēlos strādāt vairāk, lai izpētītu vēl to, kas ir jādara šajā jomā. Bet kā jau sacīju sākumā, princips ir skaidrs. Mums ir jāatbalsta autori, lai tie varētu inovēt, radīt. Un mums ir jāatbalsta izpētes darbs, bibliotekas, eh, kultūras mantojuma centri, bet par šiem jautājumiem es vēlos runāt. Vai sirdīgi ir jāstrādā vairāk, lai uzklausītu vēl citus viedokļus? Tas man bija ļoti noderīgi pēdējo nedēļu laikā, un es vēlētos turpināt strādāt šajā jomā. Paldies papildinātājs Mišels Kunze. Jā, par šo sadarbību es jau tagad priecājos. Jūs jau vairāk kārt uh, pieminējāt uh, sabiedrības lomas stiprināšanu. Kultūras jomā ir ļoti sarežģīta situācija izveidojusies ar uh, radītāju Eiroņos. To ir paņēmis BBC, un uh, tur ir privatizācija. Runa ir par uh, darbinieku darba situāciju, un ir runa arī par eh, programmu daudzveidību. Vai jūs aktīvi iejauksieties šī jautājuma risināšanā? Paldies. Tagad Gabriels kundzē vārds. Merci beaucoup, Madame Michel. Paldies, Mihēls kundze, ka uzdodat man šo ļoti gan svarīgo, gan jūtīgo jautājumu. Svarīgo tāpēc, ka Eiroņūs uzdevums ir Eiropas vispārīgās intereses misija piedāvāt un nodrošināt kvalitatīvu informāciju, lai tie 38% eiropiešu, kur jūtas labi informēti, justos vēl labāk informēti. Šodien ir vienošanās parakstīt ar Eiroņus 17. gada februārī par četriem turpmākajiem gadiem, un tāpēc ir ļoti būtiski tas, kas esam norādījuši sešus mērķus un principus, kas ir jārespektē Eiroņūs, un ļoti svarīgi tas, kā komisija var iejaukties šeit jebkurā brīdī. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi sekot tam, kā tiek ievērot daudzvalodība, kā turpina savu darbu žurnālisti, kā nav atbrīvošanas no darba. Tāpat mums jāsako no tam, runātājai tiek norādīts, ka viņas rīcībā vairs nav laika, bet runātāji turpina. Mans pirmais uzdevums, ja tiek iecelt amatā, ir tikties ar kanālu vadību, lai par šiem jautājumiem runātu jo kopīgi ar jums man ir jāturpina nodrošināt šī vispārīgās intereses misija. Lai. Paldies. Es zinu, ka vienmēr nav viegli atbildēt uz jautājumiem vienā minūtē, bet man, diemžēl, ir jābūt ļoti stingrai. Atvainojos, saka priekšēdētāja. Jūlija Reda. Paldies. Cienamā komisāra kandidāte, es saprotu, ka jūs esat eh, nobežījusies, jo, protams, ka ir eh, mandāta, jau mandāta laiks ir pagājis un neviens arī ne, negaida eh, tādu milzīgu virsbriežu, bet mēs gribētu saprast, kāda ir vērties par šo ļoti sarežģītu jautājumu par to, ka šie sabiedrības prasies var būt konfliktā pretrunā ar pamatiesībām. Jā, un kā ir likumīgo pieeju datiem, un tas var būt, protams, uh, var būt pretrunā. Mans kolēģis Kazrubiks jau jautāja, vai 40. pāns ir uh, atbilst komercijas direktīvai par vispārīgo novēršanu. Protams, ka visi saprot, ka autoriem ir jāsaņem samaksa, bet vai tas attaisno uzraudzību uh, visam, ko uh, pilsoņi dara uh, tiešsaistē. Un uh, e-komercijas direktīva ir, uh, protams, ir uh, dokumentu kopums, kas ir uh, pamatdokuments uh, par uh, pilsoņu tiesībām. Un vai šeit būs rīcība pret darību valstīm, vai jūs izstrādāsiet uh, likumdošanu? Eh, likumdošanu, nodrošināt to, ko prasīja parlaments, un nodrošināt, ka e-komercijas eh, direktīva eh, dažās dalībvalstīs tiek izmantota vienādā veidā piemērot. Jā, paldies. Tagad vairs Gabriels kundzei. Paldies, Rēdis Kundze, par uzdotiem jautājumiem. Es ļoti labi apzinos un ceru, ka vēl būs tāda aspekti, ka Ehm, mūsu pieeja nebūs pieeja no augšas uz leju, bet otrādi no lejas uz augšu. Un tas arī pa, paskaidro to, kā es nāku brīdī, kad vēl ir divi gadi atlikuši strādāts, un man ir jāparāda, ka esam spējīgi turpināt iesākt to par e-komercijas direktīvu runājot. Uh, Es apzinos to, cik šī direktīva ir svarīga vienotajam digitālajam tirgumam, jo tā ir juridiskais ietvars, kas nodrošina eh, pārvietošanās brīvību tirgus eh, iekšēmnē. Šodien ir jautājums par to, vai direktīva tiks pārskatīta vai nē. Jaut atbildi ir sniegta. Uh, jo jau ir notikušas trīs izvērtēšanas 10., 12., 15. gadā komisija izlēma, ka direktīva vēl aizvien ir adekvāta, ņemot vērā notikušās pārmaiņas. Turklāt parlaments un padome šo direktīvu atbalstīja. Tāpat mēs saskaramies ar jaunām realitātēm, un mums ir jāseko tas, tam, lai mēs rīkotos konsekventi un viengabalaini. Nosaukšu piemēru šai e, ierobežotai atbildībai, kas ir saistīta ar platformām un nelegāla satura izņemšanai. Tas ir ļoti svarīgs temats šodien, vēl jo vairāk tāpēc, ka Eiropas līmenī ir jāturpina strādāt šajā jomā. Es apzinos, ko var paveikt dalībvalstis. Es apzinos mūsu vērtības, lai nebūtu vispārīgas uzraudzības direktīvā. Tas skaidri norādīts, bet ir jāapzinās arī, kas notiek institūcijās un dalību valstīs. Es pārvaldīšu šīs lietas savu kompetenci ietvaros un rieģēšu tad, kad es redzēšu, kā eh, komisijai piešķirto kompetenci ietvaros eh, noteikumi netiek ievēroti. Jā, redz, kundze, papildu jautājums. Es, viņam, es gribētu uzzināt, vai būs uh, likumdošana vai nē, bet gribētu izmantot izdevību pajautāt par otru tematu, jo tas uh, ir vairāk nekā viena komiteja piedarīs par kiberdrošību. Jūs pieminējāt, jūs rakstiskā jautājumā par IT drošības līmeni. Mans jautājums ir, vai jūs atbalstīt priekšlikums, kā lai uzlabotu IT drošību internetā, kas ir tālāk nekā vienkārši par marķēšanu. Jūs atbald, atbalstāt ražotāju piedāvātāju atbildību, risināt drošības jautājumus interneta ierīcēs. Paldies! Gabriels kundze, tagad varat atbildēt. Paldies par uzdotos šo ļoti sarežģīto jautājumu, jo tiks pārskatīta Eiropas stratēģija kiberdrošībai septembrī. Es varētu runāt detalizētāk par šiem jautājumiem, par certificēšanas, eh, marķiešanas eh, aspektiem, bet jūs arī to saistījāt ar atbildību par defektīviem produktiem, piemēram, tieši saistas automašīnas gadījumā. Tāds, kā tieši saistas automašīna šķērso robežu un rodas kādu problēmu, kurš ir atbildīgais. Tas, kurš ir šķērsojis, eh, vadīs sistēmu vai ievadīs datus, nē. Manis piedāvātās pārskatīšanas ietvaros būs šī certificēšana, marķēšana, e, Enisā mandāta pārskatīšana, aicināšu pastiprināt nacionālo eh, centru eh, reaģēšanas darbu krīzes gadījumos, bet tajā, kas attiecas uz atbildību par izstrādājumu, runāsim ar iesaistītajām pusēm, lai mēs nenoteiktu tādu risinājumu, kas nav adekvāts. Herzlichen Dank! Liels paldies! Un vēlreiz Marko Zulo, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisāram atkandidāts kundze. Mums tuvojas trialogs par vienoto tirgu digitālajiem produktiem. Mēs īpaši runājam par ģeobloķēšanu. Uh, Un tas ir ļoti svarīgs aspekts, runājot par audiovizuālo saturu. Dažkārt nacionālajās licencēs tiek teikts, ka um, satura um, piedāvātāji pa tiešo paraksta licences ar uh, saņēmējiem, un uh, komisija saka, ka tas tiek katrā gadījumā atsevišķi lēmts, bet tas ir viss tik uh, vispārīgi, ka tas neko nepasaka. Šeit ir vajadzīgs tāds skaidrs lēmums par ģeobloķēšanas uh, klauzulu. Tur ir jāfokusējas uz audiovizuāliem aspektiem. Es negribu iedziļināties detaļās, bet uh, Daudz uzņēmu ilgspējībai šis ir ļoti svarīgs aspekts. Vai komisija pieņems skaidru lēmumu par ģeobloķēšanas klauzulu, ja jā, tad kad tas notiks? Paldies, un tagad vārds Gabriels kundzei atbildēja. Merci beaucoup. Paldies, Davokungs. Es sadalīšu jautājumu divos. Jūs runājat par E, pasīviem pasākumiem, kā ģeobloķēšanas gadījumā, uzreiz atgādinu, kāds ir mērķis regulējis nodrošināt patērētāju un komersantu tiesības un konkrētos gadījumos. Viens no tiem attiecas uz e, produktu pasīvu pārdošanu. Mums ir nozīmīgi tas, kā līdz ko parādās risks apiet iepriekš parakstīto apdraudējuma risks tiek anulēts iepriekšēji, anulēta iepriekšēja vienošanās. Taču šeit ir atkal tālāk parādās cita joma, kas ir audiovizuālais pakalpojums un par konkrētiem gadījumiem, konkurences ģenerāla direkcija veic savu darbu un netiek piemēroti vispārīgi rakstura pasākumi, bet katrs konkrētais gadījums tiek skatīts atsevišķi un ir jādiferencē pasīvā pārdošana un audio-vizuālie pakalpojumi, teritoriālās licences saglabāšana līgumslēdzējas brīvības eh, saglabāšana, kas dod iespēju ierobežot saturu uz konkrētām teritorijām. No savas puses es skatīšu atsevišķi katru gadījumu, lai varētu tos pēc tam diskutēt ar citiem kolēģiem, konkrēti ar komisāru Vestāgeru. Sirsnīgs paldies, papildu jautājums, eh, Zulokungs. Lūdzu, jums vārds. Jā, varbūt tad tiešāk jautāšu. Nākotnē, vai mēs varam sagaidīt likumdošanas priekšlikumu no komisijas, kas nodrošinās, ka nav šīs teritoriālās licences audiovizuālajā sektorā, vairāk, ka tāds nebūs. Tas mans tiešais jautājums. Lūdzu, Gabriels Kundze mēģināšu izteikties maksimāli vaļsirdīgi un ņemot vērā savā uz šobrīd rīcībā esošo informāciju un pēc sarunām ar tehniķiem un citām personām to nevar paredzēt vistuvākajā nākotnē. Liels paldies! Nākamais jautājums Jānoš Korvins Mike, lūdzu. Liels paldies! priekšsādātāji. Es nezinu, vai jūs saprotat, eh, cik šķērsām Eiropa šeit rīkojas atšķirībā no ASV vai Ķīnas. Un nu, kāpēc mēs šeit esam tik ļoti iepalikuši, jo Amerikā neviens eh, nerūpējas par um, vienlīdzīgu pieeju, tur vienkārši cilvēki pērk no privātām kompānijām, un tāpēc viņiem ir labāki IT pakalpojumi nekā šeit Eiropā. Man ir bail, uh, ka jūs sakāt uh, tātad, ka autoriem ir jāsaņem pienācīga atlīdzība. Kurš tad noteiks to, kas ir pienācīga atlīdzība? Jūs cīnāties pret naida runu. Kurš tad, tad definēs uh, naida runu? Vai tā ir naida runa teikt, ka ebreji cenšas kontrolēt banku pasauli, Vai, piemēram, ka jāuzliek augsti nodokļi starptautiskām korporācijām, vai tā ir naida runa, vai uh, sakot, ka Krievija grib iebrukt Eiropā, vai tā ir naida runa? Kurš to definēs? Paldies, Gabriels Kunz, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur Korvinīgi. Paldies, Korvinīgi kungs, par uzdotajiem jautājumiem. Mm. Manā izpratnē mūsu demokrātiskajā sabiedrībā, kas balstās uz vērtībām, nav vietas snaidronai, bet tā kā mēs esam definīciju paplašinājuši, lai iekļautu jebkuru atsauci uz etnisku izcelsmi, seksualitāti, visu, kas var aizskart personu. Uh, vai mēs apzināmies, cik lielā mērā naida runa grauj mūsu demokrātiskās sabiedrības pamatus. Jā, vārdbrīvība jāsaglabā, informācijas brīvība jāsaglabā, bet runāt par naida runu es vēlos izteikties pilnīgi skaidri. Tas ir temats, kas prasa mūsu visu pūliņus, lai mēs varētu aizstāvēt mūsu sabiedrības modeli, mūsu vērtības un principus. Es uzskatu, ka respekts pret otru, ja jums ir kas sakāms, nevar tikt apliecināts caurnaidu runu, un pie šī aspekta es strādāšu ļoti rūpīgi. Vai mēs padomājam, kādas būs sekas uz bērniem, uz tiem cilvēkiem, kuri šobrīd vēlas tērēt savu enerģiju citās jomās. Es vēlos uzrunāt mūsu ikviena atbildību, jo šeit ir runa par tematu, pret kuru ir jāizturas maksimāli nopietni. Liels paldies. Vēl papildu jautājums, Korbin Mikas kungs, lūdzu. Paldies. Diemžēl es nesaņēmu konkrētu atbildi. Esmu daudz vecāks par jums, kundze. Es eh, esmu bijis cietumā. Uh, um, vairāk kā gadu pavadīja cietumā padomu laikā, un um, tas bija tāpēc, ka sniedzu informāciju, kas toreizējai Polijas republikai varēja būt kaitīga. Un tad um, man uzlika 9000 eiro sodu, tāpēc, ka es sniedzu informāciju, kas ir publiski pieejama grāmatās par atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem un inteliģents līmeni sievietēm un vīriešiem, un tad man uh, uzliks sodu par to, ka es uzbruku uh, um, uh, Eiropas vērtībām. Tātad kurš izlems to, kāda informācija ir uh, pareiza vai nepareiza, vai ne, patiesa vai nepatiesa? Varbūt, ka visai informācijai vajadzētu būt pieejamai visā internetā, nevajadzētu būt arī slepenai informācijai, un tad katrs varētu uzņemties atbildību par to, ko viņš ir teicis. Paldies. Lūdzu, Gabriels Kunz, jums vārds. Je suis fier de défendre le ar lepnumu aizstāvu līdztiesības principu starp vīriešiem un sievietēm, bet, kā es sacīju, šodien nav runa par to, kurš ir atbildīgs par uzraudzību, tāpēc atgādināju, ka princips šeit ir pašregulācijas princips, tā ir mūsu visu atbildība. Jā, eh, ir vērtības, kuras mēs aizstāvam, un tās es aizstāvušu līdz galam. Liels paldies! Andrēs Švāps, lūdzu. Sirsnīgs paldies, priekšsādātājs kundze. Man uzreiz jau jāsaka jums, komisāra amata kandidātes eh, kundze, ka es neuzdošu jautājumu, par kuru būs aplausa. Es domāju, ka jūs līdz šim esat pienācīgi turējusies, un es zinu arī, ka divus gadus uh, pēc tam tātad būs pietiekams laiks, lai jūs kā komisāri vēl daudz sasniegt. Mēs jūs jau pazīstam astoņus gadus VTP e partijā. Es zinu, ka pēc vidusposma pārskata, ko veic Eiropas komisija, parādījās vairāk jautājumu, un jūs savā um, portfelī, tātad Ettinger kungs uh, saņēma sešas likumdošanas priekšlikumus, ka jūsu atbildības laikā vēl šis tas būs gaidāms. Un tāpēc attiecībā uz pārskatu eh, gribu jautāt, ko jūs kā komisāri darīsiet, lai pieteikto eh, platformu to biznesu vai platformu to consumer situāciju risināt, tad runa par platformām starp patērētājiem. Uh, starp platformām patērētājiem un uh, citiem, uh, un vai jūs uh, arī attiecībā uz to, kas ir rakstīts vidusposma uh, pārskatā, vai jūs atbalstīsiet to, kas tiekts par uh, e-sektora izmeklēšanu. Lūdzu, komisārs kundz, jums vārds. Lielas paldies, Švāba kungs. Jā. Tā ir daļa no manas identitātes pieredze Eiropas tautas partijā, bet uh, esmu uh, arī guvusi pieredzi, eh, lieliski sadarbojoties arī no citām politiskajām grupām nākošiem kolēģiem, bet galu galā uh, Um, mums taču ir uh, jāraugās, kā pilsoņu intereses aizstāvēt dažādajās politikās. Šobrīd uh, tie jautājumi, ko jūs uzdevāt, ir arī tie, par kuriem uh, jau runāju savās atbildēs, bet vēlreiz pie tā atgriezīšos, lai to precizētu. Būs komisijas priekšlikums par te, šo te negodīgo praksi, kas attiecas platformu, uz platformu un uzņēmumu. Uh, attiecībām, un šeit taču vienmēr ir runa par patērētā aizsardzību. Un es uh, gribu minēt ļoti konkrētu piemēru. Ja mēs uh, izvēlamies viesnīcu, mēs uh, gribētu zināt, vai tas piedāvājums, kas mums tiek izteikts, atbilst mūsu kritērijiem. Vai varbūt, ka uh, Eh, šo piedāvājumu mums piedāvā, tāpēc, ka tas eh, ir sponsorēts piedāvājums. Tātad ir jābūt caurskatāmībai. Un ar šādu pieeju es arī skatīšu šo jautājumu lietotāju, patērētāju, uzņēmumi. Caurskatāmība ir svarīga, jo tā nodrošinās uzticību, tā nodrošinās um, skaidrus noteikumus, lai radītu eh, labvēlīgu vidi uh, inovācijām. Uh, Un tāpēc es arī um, eh, gribēju pārjautāt, vai pareizi sapratu uh, par šo aptauju. To es arī darīšu kopā ar citiem komisāriem, un tādējādi mēs uh, varam sasniegt uh, labus rezultātus, proti saglabāt platformas kā radītājus, inovatorus, daudzveidību, MVU bet nevajadzētu vilcināties eh, veikt pasākums, tad, kad tiek identificētas eh, problēmas, eh, tad ir jāsniedz atbildes patērētājiem. Lielas paldies, Švāba kungs, papildu jautājums. Jā, tas ir tāds tālāk virzots jautājums, jo es uzskatu, ka ir ļoti interesants šis jautājums par platformu ierobežotāja Eh, funkciju un arī algoritmu kontroli ļoti interesants jautājums, bet jautājums jums, uh, Gabriels Kons, kā jūs raugāties šobrīd uz algoritmu kontroli? Liels paldies, Gabriels Kunze, jums vārds atbildēja. Liels paldies vēlreiz par šo jautājumu. Es uh, neskatīšu šo jautājumu no kontrolas uh, skatu punktu, bet uh, um, no uh, tā, uh, kā to labāk saprast, kā algoritmi darbojas. Un paldies Eiropas parlamentam, ka ir uh, pilota projekts uh, turpmākajiem 16 mēnešiem, pateicoties Eiropas parlamentam, ir šis finansējums, lai labāk saprast, kā šie algoritmi darbojas, kā tie funkcionē. Uh, Algoritmi nedrīkst būt neredzamā uh, roka, jo īpaši zinot, ka tiem ir arī negatīva ietekme. Tātad mums ir uh, vēlreiz jāsaprot, kā, uh, cik svarīgi ir caurskatāmība un cik svarīgi ir, lai uh, mums būtu pietiekami līdzekļi uh, Uh, uh, lai nodrošinātu to, ka tiktu saglabāts šis radošais potenciāls Eiropā, jo tas ir tas, kas mums novadīs pie rezultātu. Lielas paldies! Nākamais jautājums Birgit Zipele, lūdzu. Lielas paldies, Gabriels Konze! Veiksmīgs digitālais vienotais tirgus, tam ir arī jā veicina pamatiesības cilvēkiem, kam tas kalpo, proti vārda brīvība, personas datu konfidenciālitātes aizsardzība. Kā jūs uh, konkrēti nodrošināsiet to, lai šīs tiesības tiktu garantētas ar jūsu iniciatīvu starpniecību? Un vai jūs piekrītat, ka tas ir izcili svarīgi, uh, lai aizsargātu šīs tiesības jaunās digitāla tirgus iniciatīvās? Uh, Un uh, pavisam konkrēti, kāds uh, būtu jūsu konkrētais plāns un apņemšanās, lai nodrošinātu, ka e-privātuma regula nodrošinās vienādi augstu aizsardzības līmeni uh, privātumam, uh, kā tas ir personas datiem Eiropas Savienībā. Uh, tieši konkrēti, uh, lai lobbyisti necenstos kaut kā vājināt jau noteiktos uh, noteikumus un lai nekaitētu mūsu pri pilsoņu privātās dzīves aizsardzībai. Liels paldies! Gabriels kundze, lūdzu jums laiks atbildēji. Liels paldies, Sipels kundze, par šo jautājumu. Kā jau pašā sākumā teicu, manuprāt, tas ir uh, tādas koherentas pieejas jautājums. Uh, 2018. gada 25. maijā stāsies spēkā regulējums, kur ir noteikti ļoti spēcīgi kritēriji. No otras puses, tieši saskaņotības dēļ mēs piedāvājam e-privātumu regulu, kas attiecas uz saziņas konfidencialitāti. Kas man šeit ir centrāli svarīgs, tā ir piekrišana. Jūs pamanīsiet, ka GDPR e privātumā tur piekrišanas aspekts ir svarīgs, un tas man arī ir svarīgs. Um, un runājot par saskaņotību, mēs skatījām arī definīcijas, daudzas tika izņemtas no e-privātuma, tika saskaņotas, uh, un uh, jāraugās arī, uh, kuras organizācijas tad uh, uzraudzīs šo situāciju. Uh, Jo, ja mums neizdosies panākt šo te saskaņotību, šo saskaņoto pieeju, kas tad notiks? GDPR mums ir nacionālās iestādes datu aizsardzībai, kas uh, uzrauga uh, to, kā tiek ieviest noteikumu un tiesības tiek respektēta. Ja e-privātums netiks pieņemts, tad uh, tās būs citas uh, iestādes, kam tas būs jādara. Turklāt tās nevarēs uh, um, īstenot šo te uh, saskaņotības uh, kontrols mehānismu, ko ieviesām GDPR. Es ļoti rūpīgi pievēršos šobrīd visiem šiem jautājumiem un tāpēc apņemos kopā ar parlamentu strādāt, lai mēs varētu identificēt to, kas tad šobrīd vēl ir darāms. Es uh, dzirdēju, ka uh, ir vēl um, divas dažādas pozīcijas. Viena saka, ka uh, Eh, tās ir pārāk ambiciozas, ka nevarēs tie stāties spēkā vienlaicīgi šie likumdošanas akti, bet neaizmirsīsim, ka mēs šeit runājam par pilsoņu drošību. Uh, un uh, runātāji tiek pārtraukta. Paldies! Sīpels kundze, papildu jautājums. Liels paldies, Gabriels kundze. Uh, Jūs koncentrējāties lielā mērā uz e-privātu, un pat es ceru, ka es pareizi sapratu, ka vispārīgi jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, lai aizsargātu privātumu visās digitālā vienotā tirgus jomās. Tā kā jūs portfels ir ļoti plašs, gribētu pajautāt uh, par jūrī piesaistītu jautājumu. Eh, kapsat regulējumā ir eh, par to pausts kritika, eh, ne tikai par izcelsmes valsts principu, vai jūs ticat šim piedāvātajam principam, un ja jā, tad kā jūs gatavojaties runāt ar kritiķiem, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu, un cik lielā mērā jūsuprāt šī regula ir saistīta ar skai konkurences lietu, un vai komisija uzskata, ka ģeobloģēšana kļūs uh, neiespējama pēc šīs te skai konkurences lietas. Jā, tas tiešām ir ļoti sarežģīts uh, jautājums. Vispirms par kapsatu. Uh, mēs saglabājam izcelsmes valsts principu, bet šeit ir arī jāprecizē, ka tas, ko mēs piedāvājam, ir uh, atvieglo tiesību saņemšanu, tad, kad ir runa par internet televīziju un šo te ierakstīšanas un uh, skatīšanās uh, funkciju. Un tās ir tieši divas konkrētas lietas, un uh, mēs tagad nevaram apšaubīt izcelsmes valsts principu, jo mēs vēlamies virzīties uz priekšu uh, pārobežu uh, izplatīšanā. Tā pašā laikā es saprotu, ka ir bažas, kas tika paustas, uh, vēl pirms nedēļas eh, referente. Eh, eh, referents nevarēja panākt tikšanos, bet tagad notiks tikšanās un uh, ir tiešām rūpīgi jāpārbauda, kur tad šeit ir saskārsme ar ģeobloķēšanu. Man tiešām žēl. Izcelsmes valsts princips. Uh, nav, lai ierobežotu līgumisko brīvību un lai ierobežotu saturu zinām teritoriju. Um, izcēlesmes valsts princips, ģeobloķēšana, te mēs runājam par pieciem konkrētiem gadījumiem, ko vēlamies regulēt. Jā, mēs turpināsim pa šo ceļu. Gabriels kundze saka priekšsēdētāji skundze. Jā, tātad mēs vēlamies iet uz priekšu. Sirsnieks, paldies! Nākamais jautājums eh, - Anģēls Čabātskī. Lūdzu, jums vārds. Citatu. Paldies, priekšsēdētāji. Gabriels kundze, gribētu jums teikt, ka fakts, ka jūs esat eh, nominētā komisāre, gribētu pievērst eh, uzmanību, ka jūs uzsākāt savu prezentāciju par kultūra daudzveidību Es eh, esmu koordinators manā politiskajā grupā, kultūras komitejā. Un eh, kā koordinators arī jūri komiteja gribētu uzdot šādu jautājumu. Mums ir nepieciešams digitalizēt eh, valsts struktūras sistēmas, veselības sistēmas un kā komisija vēlas pātrināt šo digitalizācijas procesu valsts struktūrās. Jā, tagad vārds ir komisāras kandidātē. Lūdzu. Благодаря, господин Джамбаски. Paldies Čambaska kungam. Tas ir ļoti svarīgs aspekts par vienoto digitālo tirgu. Šim tirkum jādod labums pilsoņiem, un tā ir daļa no turmākajām prioritātēm nākamajos mēnešos rudenī. Un eh, par veselības aizsardzību visi pilsoņi, tas ir, protams, ļoti jūtīgs jautājums, kad mēs runājam par eh, brīvību nosūtīt datus. Mums vajadzētu būt pietiekami drosmīgiem, lai spērt eh, soli uz priekšu, un vajadzētu nodrošināt piekļuvi veselības sistēmām elektroniski, lai būtu elektroniskie dokumenti. Sistēma dotu labumu uh, Un eh, šeit tik novērst tā dubultošanās eh, kliniku darbā, un tas būtu vienkāršāk visām iesaistēm pusēm. Tādēļ mēs būtu ļoti apmierināti, esmu ļoti apmierināti, ka tā būs viena no prioritātēm Igaunijas prezidentūras laikā, un eh, tā būs prioritāte arī Bulgārijas prezidentūras laikā. Turklāt vēl mūsu mērķis ir nodrošināta E veselības pakalpojums arī Bulgārijā, un tas saskan ar Eiropas mērķiem. Valsts administrācija ir ļoti svarīga. Mums ir vajadzīgi konkrēti soļi, lai panāktu šo mērķi, lai būtu tā kā viens centrs, viens veids, kā virzīties uz priekšu. Tas nozīmē, lai būtu viens dokuments, lai būtu jāsūta vienu reizi, un pēc tam šis dokuments tiktu nosūtīts uh, uz vajadzīgām vietām, un lai nebūtu jāsūta tas divreiz. Tas nozīmē, kā pilsoņi taupītu laiku un kad administrācija būs sasaistīta tīklā, tad netiks arī vēl atšķērdēts laiks. Tas ir 12. pāns, un šis pāns mums atļauj uzlikt pilsoņiem mazāku administratīvo slogu. Administrācija varēs būt efektīvāka, varēs tikt ietaupīt laiks. Tas varētu būt visdaudz precīzāk, un es domāju, ka tas mums sniegtu iespēju Un uh, mēs varētu tādā veidā ļoti atbalstīt pilsoņus. Jā, paldies. Tagad vārds vēlreiz Dzembatski kungam. Reiz paldies, Gabriels kundze. Paldies par visaptverošo atbildi. Man ir vēl papildus jautājums. Ko Eiropas komisija darīs, lai samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem un uzņēmumiem pierobežās un uh, pārobežu darījumos? Jā, liels paldies par šo jautājumu. Šis jautājums man sniedz iespēju izmantot arī savu iepriekšējo atbildi, atsaukties uz to. Mēs runājam par pārobežu pakāpojumiem, mēs runājam par Eiropas kontekstu, un mēs vēlamies, lai Eiropā būtu lielāka sasaiste, lielāka efektivitāte starp uh, pilsoņiem, starp pakāpojumiem, starp procedūrām. Tādēļ Eiropas komisija ir uh, fokusējusies uz vairākiem aspektiem. Pirmkārt, uh, lai tiktu ievies šis princips, ka dokuments tiek nosautīts vienu reizi un par visām reizēm. Tas, protams, atvieglinātu procedūras pilsoņiem, uzņēmumiem un uh, administrācijai. Administrācija tad darbotos uh, savādāk. Pirms dažām dienām mēs uh, atvērām portālu, kur dažādas uh, kompānijas uzņēmumi Eiropas līmenī var piekļūt uh, reģistriem. Domāju, ka tas būtu pamats vai jauna fāze, lai varētu noslēgt dokumentus no vienas valsts uz otru, lai neradītu šķēršļus uh, uzņēmumiem un pilsoņiem. Tam visam ir jābūt drošam, jo, ja mēs runājam par administrāciju un veselības aizsardzību, mēs runājam par demokrātiskām institūcijām un vērtībām Eiropā, un tās ir jāaizsargā. Lies paldies! Nākamais jautājums ir no Angelikas Niplers. Nīmans. Milnārs kundze, ja gribētu vispēc apsveikt uh, komisārs kandidātas kundze, mans jautājums. Komisija ir dažādus digitālos priekšlikumus uh, izstrādājusi likumdošanas līmeni. Vairāk no šiem priekšlikumiem pārsedzas. Un uh, dažādos komitejos parlamentā bieži vien mēs nonākam pēc secinājumiem, ka tas ir pretrunā. Kāda būs jūsu pie, pieeja? Pie, strādājat, piemēram, ar tiešās platformām, lai izvairītos no pretrunām likumdošanā? Vielen Dank, Frau Gab. Paldies, tagad vārds Gabriels kundzē atbildē. Es neizteikšos par e, iekšējo par darba organizāciju parlamentā, bet es uzskatu, ka labāka darba koordinācija var nodrošināt labāku darba rezultātu. To mēs redzam ar komisijas priekšsēdētāju Junkeru, ar politisko komisiju, veidojot to, ko mēs dēvējam par projektu darba grupām. Tas dod iespēju vairāk, eh, labāk strādāt pie vairākiem mm, projektiem, un viens no tematiem, kur ir mobilizēta komisija, ir digitālā platforma. Šodien mēs strukturējam esošos dialogus, un tas, manuprāt, ir ļoti būtisks jautājums. Internet fórums cīņa pret terorismu, tāpat rīcības kodeks cīņa pret naidrunu, tāpat cīņa pret e, pakaļdarinājumiem, e, nepilngadīgo aizsardzību tiešsaistē. Mēs apzinām, cik svarīgi ir sadarboties, lai lietas virzītos ātrīgi Daudz kas nav harmonizēts, ir pieejams atšķirīgos formātos, un es uzskatu, ka ir vajadzīgs struktūrētāks dialogs, lai labāk varētu identificēt vadlīnijas. Mēs nevaram uh, mums ir jādomā par to, kā mēs varam restruktūrēt dialogus, kur ir kopīgs mērķis cīņa pret nelikumīgu saturu, cīņa pret terorismu pieaugumu, nepilngadīgu aizsardzību un rīkosimies tā, lai mūsu vadlīnijas eh, varētu tikt attiecināts uz platformām, kas piedalās un Eh, tas tās būtu spēkā tur, kur uh, regulatīvais ietvers eh, nedarbojas, mums to neļauj vai nav nepieciešams. Papildu. Paldies. Tagad Lenās Kunds papildu jautājums. Jūs uh, pieminējāt uh, dialogu, gribēju pajautāt, kāda ir jūsu pieeja pušu konsultācijām, ir tiepaši, ja runa par līdzsvaru radīšanu starp iestādēm pusēm, atzinumiem un pietiekam ņemšanu vērā priekšlikumos. Uh, Paldies, Gabriels kundzei atbildēja iespēja. Lūdzu. Paldies. Šeit es varu atbildi saistīt ar iepriekšējo jautājumu. Es smelšu pieredzi savā parlamenta darbā, pilnīga caurskatāmība un dialogs ar visām interesētajām pusēm. Nav lielo vai mazo, eh, nozīmīgo, nenozīmīgo, un es domāju, ka tādā veidā mēs nonāksim līdz situācijai, kur varēs parādīt kapacitāti pēc tam, kad ir uzklausītas interesētās puses, pieņemt lēmumu, kas dod iespēju iet pa kopīgo ceļu. Es to saskatu ārkārtīgi vienkāršā veidā - caurskatāmība tikties ar visām interesētajām pusēm, neveidot separātiskas līnijas un rīkoties neitrāli, objektīvi un strādāt savu kompetenci ietvaros. Nekas vairāk. Dank. Jā, reiz paldies. Nākamais jautājumu uzdos Aksels Foss. Paldies. Cienījama komisārs kandidāts kundze, ko komisija darīs, lai stiprinātu uh, pozīciju radošajai eh, rūpniecībai Eiropas Savienībai, tiepaši ņemot vērā strādāt ar pašreizējo līdzsvaru trūkumu izplatī vērtību uh, nesakritībā, ja vērtību trūkumā. Un kā komisija grasās uh, strādāt ar šīm nepatiesajām ziņām, lai tās novērstu, ņemot vērā investīciju, investīcijas kvalitatīvā žurnālistu darbā. Paldies! komisārs kandidāts kundze. Tagad atbildi jums. Merci beaucoup. Paldies, Balskungs. Es koncentrēšos uz kvalitatīvu žurnālismu jautājumiem, lai varētu novērst fake news izplatīšanos jo neatkarīgi un plurālistiski mēdī ir mūsu demokrātijas viens no pamatiem. Tas dod iespēju noritēt demokrātiskām diskusijām optimālos apstākļos, lai pilsoņi, pārzinot lietu pilnībā, varētu veidot savu viedokli. Un Es parlamentā strādāju grupā mēdīju visiem. E, tas ir ļoti nozīmīgs mēdīju izglītošanas aspekts visiem vecumiem. Šeit ir jāuzrunā platformas un uzņēmumi, lai tie veidot instrumentus, kuri dotu iespēju izplatīt kvalitatīvu informāciju, lai mēs varētu aizstāvēt mūsu demokrātiskās vērtības. Tas, manuprāt, ir ļoti būtisks aspekts priekš manis, un es to vēlos pasvitrot vēlreiz. Tālāk runājot par fake news tematiku, šodien ir jāatzīst, ka tā nav jauna parādība, tāda ir pastāvējusi, taču mainījusies ir informācijas izplatīšanās mainījies izplatīšanās ātrums, un tas ir būtiski mūsu demokrātijai. Mums ir jānodrošina koordinācija šajā sakarā starp dažādiem leģislatīviem tekstiem, vai tā būtu e-komercijas direktīva vai direktīva par audio. Um, uh, mēdījiem eh, direktīvu cīņa pret eh, terorismu, direktīvu, lai apkarotu pedopornogrāfiju. Eh, vēl citi aspekti - nepilngadīgu aizsardzība, vēršanās pret nelikumīgu saturu. Mums ir jārīkojas konsekventi vien gabalaini, lai mēs varētu īstenot šīs prakses. Nav nejauši, ka es runāju par šiem aspektiem, jo tādā veidā uh, mēs varēsim organizēt labāku diskusiju par to, veidot un atzīt tiesības. Paldies, Gabriels Kundze. Foskungs var uzdot vēl papildiem. Nebūs papildiem, nu brīnišķīgi. Laimīgs un apmierināts, kolēģis. Nākamais jautājums uzdevējs ir Nikolās Dantī. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem. Sisnīgi sveicu komisārs kandidātas kundzi. Domāju, ka Ir eh, ļoti pozitīvi jau tagad jāvērtē, ka jūs esat atnākusi pie mums un eh, ceru, ka jūs uzsākot savu darbu kā Eiropas komisāri, jūs turpināsiet eh, dialogu ar mums. Mēs esam imko, mēs esam tikai viesi šeit, mums ir arī ļoti daudz priekšlikuma projekti, bet mums ir samērā maz laika šodien izteikties par visiem jautājumiem. Jūs runājat par to, ka jūs digitalizācijas izaicinājums vēlaties risināt darba jomā. Mēs zinām, kādas iespējas pavēr digitalizācija par nodarbinātību, bet mēs apzināmies arī riskus. Jūs teicāt ļoti pareizas lietas arī savās atbildēs uh, uz dažādajiem jautājumiem šajā uzklausīšanā. Gribētu pajautāt, kādas ir konkrētās stratēģijas, kādus konkrētus pasākumus, kādus analīzes pasākumus jūs eh, grasāties veikt par digitalizācijas ietekmi uz eh, darba situāciju, kas attiecas uz atbalstu pasākumiem sarežģītajā fāzē, kas attiecas uz eh, saturu pārnesamību. Es domāju, ka tas ir arī svarīgi, lai komisija arī par to runātu. Gabriels Kundze, tagad jums vārds. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, Dantīkungs, par uzdoto jautājumu un spēju runāt par, manuprāt, ļoti būtisku aspektu, kas ir sociālo transformāciju norise digitālajā vidē. Es vēlos izteikties pilnīgi skaidri. Sākotnē esmu iecerējusi strādāt ar komisāru Taisen par, pie šī jautājuma. Pirmais virziens ir sociālais pilārs Tas ir jāizmanto kā iespēju. Otrkārt, ļoti svarīgi ir tas, ka šodien digitālās kompetences nebūtu tikai tīri pamatprasmes, bet ir runa par tām prasmēm, kas cilvēkiem vēku atšķir no mašīnas, būs robotizēti darbi, būs eh, pazudušas darba vietas, bet neviena mašīna nespēs radīt un veidot sociālas attiecības, un šajā jomā ir būtiski investēt. Tāpēc man ir nepieciešama skaidri piemēra iniciatīva, ko es eh, atbalstīšu, ir būs identificēt labas prakses, eh, lai tās tiktu stiprināts ikvienā dalība valstī un lai pēc tam varētu tās piemērot attiecīgajā valstī. Nākošais jautājums ir projekts par digitālajām iespējām apmācību studentiem. Ļoti svarīgi ir tos īstenot, un šeit parādās jūtīgs bet svarīgs jautājums par tiem, kas dzīvo lauku apvidos. Tāpat nozīmīgs ir sieviešu potenciāls. Tas ir uh, svarīgs aspekts, piemēram, par sieviešu lomu digitālajā vidē tiks, uh, tiek gatavots ziņojums un par to, kā mēs varam izmantot šo potenciālu ekonomikā. Paldies, Gabriels Kunze. Un atvainojos, jā, vēl papildus jautājums, gan arī zvēsmirs ar priekšsādātāju. Dantie kungs lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāju. Gribētu pieskarties vēl vienam svarīgam jautājumam. Jūs eh, runājāt par pasākumiem drošībai tīklā. Protams, tam ir jābūt prioritātei. Mēs esam redzējuši, kāda ietekme pēdējā laikā ir bijusi uzbrukumiem tīklā. Noteikti, ka jau ir regulējošs darbs paveikts, bet ar to nepietiek, ņemot vērā aktuālu attīstību. Ko jūs grasāties darīt, lai to novērstu? Paldies, Gabriels kundzei vārds, lūdzu. Es pat nerunāšu par misijas direktīvu. Tas ir mūsu pirmais instruments kiberdrošībai. Svarīgākais aspekts ir stiprināt sadarbības starp dalībvalstīm, bet man būtiski ir tas, ka pārskatot stratēģiju mēs liksim uzsvaru uz Enisa mandātu atjaunošanu, kā šī aģentūra var būt ar nozīmīgāku lomu, sensibilizējot, koordinējot, tas ir paredzēts NIS direktīvā. Tāpat manā izpratnē ir svarīgi, ka nav pareizi, ka visi nacionālie informācijas centri par digitāliem incidentiem nav atvērti 24 stundas 7 dienas nedēļā. Es sekošu tam, lai izmantojot CERT, mēs varētu šādu atvērtību nodrošināt. Tas dos mums iespēju rīkoties krīzes gadījumā, tas ir paredzēts arī uz septembri, lai visi zinātu, kā rīkoties, ja kaut kas tam līdzīgs notiek. Sisnieks, paldies. Un tagad uh, Roberta Metzola uzdos jautājumu. Paldies, priekšēdētāji. Jā, es uh, ceru, ka um, varēs, uh, varēšu uzdot jau jautājumu, tad mēs neuzdošu otru jautājumu, ko es pēdējiem tos laik atbildēt. Kaut kas ļoti svarīgi arī manā, maniem kolēģiem Libas komitejā par e-privātumu priekšlikumu. Vai jūs varētu pastāstīt mums savu viedokli detalizēti tam, ko jūs tikko eh, teicāt, nepieciešamību pieņemt eh, šādu instrumentu, it īpaši pēc tam, kad mums bija ļoti ilgas un detalizētas pieņemšanas procesa vispārīga datu aizsardzības regulai. Un eh, tad, kā jūs būsiet spējīgi turpināt, nodrošināt ar šo instrumentu, kā datu aizsardzība Eh, lai tā darbotos vidē, kur brīvi plūs dati. Paldies! Vielen herzlichen Dank, Frau Gabriel. Paldies, tagad vārds Gabrielas kundzei atbildē. Merci beaucoup. Paldies, Metsels kundze. Man ļoti svarīgs jautājums ir tas, ka digitālās sabiedrības un digitālās ekonomikas jomā es varu aizstāvēt tos principus, kurus esmu aizstāvējusi strādājot astoņus gadus Lībie komitejā. Mēs ļoti cieši sekojam mūsu principiem, kāpēc ir privātums. Tas ir jautājums par konsekvenci. GDPR stājas spēkā nākošajā gadā. E-privātums. Tas attiec uz konfidencialitāti komunikācijām. Šodien ir ļoti būtiski garantēts konfidencialitāti personam un tādējādi viņu drošību. Vēl ir jāparāda svarīgi elementi, bet manā izpratnē centrālais elements ir definēts piekrišanas došanu. Tas ir sarkanais pavadiens šajā regulā. Ik reizi lietotājam ir jāsniedz piekrišana. Tas nozīmē, ka mums ir izaicinājumi, un šeit es uzsvaru uz šo konsekventi, lai nacionālās lēmēji iestādes, kuras seko DPR ievērošanai, nebūtu attālināts no citām, kas seko e-privātumu nodrošināšanai. Es uzskatu, ka tā nav neliederīga, nediešķiešana. Es zinu, ka ir elementi dati, par kuriem mēs varam diskutēt, tās ir sīkdatnes, privātums pēc definīcijas, pēc izvēles, tie ir būtiski elementi, un kā jau es sacīju, manā izpratnē centrālais jautājums ir izvēle un procesa konfidencialitāte. Un šodien es uzskatu, ka jāturpina diskusijas, lai mēs varētu rīkoties konsekventi šī instrumenta sakarā. Jā, Sirsnieks, paldies Gabriels kundzei. Līdz ar to mēs esam pabeiguši mūsu jautājumu un atbilžu daļu šajā uzklausīšanā. Lies paldies arī visiem deputātiem par jautājumiem, un, protams, es izniegšu paldies arī Gabrielas kundzē par sniegtajām atbildēm. Gribētu jūs tagad uzaicināt Gabrielas kundze sniegt nelielu noslēgumu uzrunu neilgāk par piecām minūtēm, lūdzu. Gabrielas kundze, jums vēlreiz vārds. Благодаря много, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi. Laiks tiešām lido vējas pārniem. Taims skrien ļoti ātri šādās debatēs, kad eh, visi jautājumi ir vērsti uz vienu vienīgu jautājumu, kā mēs varam izmantot vienotā digitālā tirgus potenciālu, tā lai mūsu ekonomika, mūsu uh, rūpniecība, mūsu patērētāji būtu uh, vadošajās uh, lomās. Šodien es uh, ieskicēju uh, savas galvenās prioritātes pirmkārt. Uh, pati galvenā prioritāte ir uh, ievērot Junkerkunga prioritātes. Otrakārt, eh, pilsoņu brīvību un tiesību aizsardzību un virzīšana. Treškārt, eh, meklēt kompromisus, uzklausīt eh, pretējās puses teikto tā, lai mūsu kopīgās intereses vēl tiktu nostiprinātas. Mana pieredze, manas darba metodas ir balstītas uz dialogu un sadarbību. Uh, un uh, uz to, ka es uzklausīšu jūsu teikto. Uh, Godātie kolēģi, šodien es ļoti uzmanīgi jūsos klausījos. Sākumā es jau atzīmēju, ka esmu apņēmusies turpināt šo dialogu. Protams, es uh, atcerēšos, ka kādreiz bija Eiropas parlamenta deputāte, bet vēl vairāk es centīšos uh, parādīt, ka šeit uh, Eiropas parlamentā šajā ideju laboratorijā iegūtā pieredze var tikt izmantot mūsu ekonomikas, mūsu rūpniecības un pilsoņu labā. Ļaujiet atgādināt tos galvenos jautājumus, par kur runāju jau sākumā. Ir atlikuši tikai divi gadi un ir jāievieš tie likumdošanas akti, kas jau ir pieņemti. Uh, Es gribēju vairāk varbūt parunāt par Wi-Fi for Europe iniciatīvu bezvadu internets Eiropā, jo tas ir tāds taustāms labums pilsoņiem, un es labprāt būtu gribējusi plašāk runāt par sieviešu tiesībām, par kiberdrošību, par um, augstajām tehnoloģijām un tās augtajām uh, superdatoru tehnoloģijām, kas ļaus uh, Eh, Eiropai um, arī turpmāk būt vadošajās pozīcijās. Mēs jau esam guvuši būtiskus panākumus un mums ir arī liels potenciāls. Šodienas debatas skaidri parādīja arī to, ka mēs skaidri apzināmies mūsu vājās puses un izaicinājums, kas ir mūsu priekšā un uh, izaicinājums. Ir nogājis, ir pagājis ilgs ceļš pēc komisāra uh, Līkēnēna uzklausīšanas. Uh, es atceros, uh, tajā laikā tikai 14 no 54 jautājumiem attiecās uz digitālo tirgu. Šodien visi jautājumi uz to attiecās. Tajā piedalās piecas komitejas. Mēs redzam, cik liela ir atšķirība ar to, kas bija pagātnē 89. E, gadā. Mēs rīcībā ir budžeta līdzekļi, administratīva līdzekļi, kā arī ārkārtīgi liela ideja daudzveidība, kura dos mums iespējas identificēt šīs kopīgās intereses. Un es domāju, ka pateicoties tam visam, mēs varam virzīties uz priekšu. Šodien mums vajag mobilizēties, ņemot vērā augstās Eiropas gaida šajā sakarā - kiberdrošība, platformu nozīmes pieaugums, datu ekonomika. Šie jautājumi ir pilnīgi skaidri. Un es atzīmēju, ka par visiem šiem problēmu jautājumiem šodien tika runāts. Tāpēc paldies par iespēju, ka devāt man parādīt manu skatījumu, kā mēs varam virzīties uz priekšu komisijas un komisāra Junkera vadībā, un es esmu gatava strādāt, izmantojot visaptvarošu pieju, lai dialogs vienmēr būtu ar daudz dimensiju, daudz sektoru pieeju, vienmēr paturot prātā pamatiesības un cilvēku intereses. Un noslēgumā mans personiskais veistījums. Es vēlos pateikties visām ģenerāla direkcijām, ģenerāla direktoriem, visiem, kuri pielika tik daudz pūliņu, lai palīdzētu man sagatavoties šodienas uzklausīšanai. Tāpat es gribētu uzrunāt datoru skolu Bulgārijas pilsētā Haskovā. Esmu to atbalstījusi no nu jau sešu gadu garumā. Es vēlos, lai digitālās tehnoloģijas iegūtu savu vietu mūsu sabiedrībā, taiskaitā pateicoties skolas audzēkņiem un skolotājiem. Es ceru, ka mēs varēsim ar viņiem lepoties gan Bulgārijā, gan Eiropā. Uh, thank you. Liels paldies! Liels paldies vēlreiz jums, Gabriels kundze, komisāra amata kandidāts kundze, par visām jūsu atbildēm un piezīmēm un par abām uzrunām, gan ievadrunu, gan noslēgumu runu, apkopojot mūsu diskusijas. Paldies kolēģiem no abām komitejām, no kultūras un izglītības, no ITRE komitejas, un paldies arī asociātajām komitejām IMKO, Jūrija un Lībē. mēs varētu uh, vienkārši, mēs varējām vienkārši norganizēt uh, mūsu sanāksmi, jo abi sekretariāti ļoti labi sadarbojās. Paldies jums, uh, Pētra Kamervērts kundze, par to, ka mēs varējām kopīgi vadīt šo sanāksmi. Es domāju, ka tā noritēja ļoti uh, labi, uh, laiks tika ievērots, uh, bija precīzi jautājumi un iespējams arī atbildes. Tas ir atkarīgs, protams, no uh, abu uh, komiteju koordinatoriem. Protams, vēlreiz liels paldies! Jā, Jā, liels sirsnīgs paldies arī no manas puses. Varu uh, līdz priekšsēdētāja uh, Būzeka kungam tikai pievienoties viņa teiktajā. Es domāju, ka jūs tiešām mums atvieglojāt darbu šeit, jūs ievērojāt noteikto laiku. Un tāpēc arī sirsnīgs paldies par to. Paldies jums, Gabriels kundze par to, ka tik ilgi atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Pateicos arī kultu un itri sekretariāta darbiniekiem par veiksmīgu šīs uzklausīšanas sagatavošanu. Un liels paldies uh, arī tiem cilvēkiem, bez uh, kuriem mūsu darbs šeit būtu daudz grūtāks. Paldies eh, tulkiem, saka priekšsēdētāji, paldies, ka pavadījāt mūs šajā pēcpusdienas sanāksmē. Un tagad es zinu, ka mums ir jāizvērtē šī uzklausīšana. Tā, tas notiks rīt. Ītri eh, un kultu koordinātori tiksies eh, divos pēcpusdienā un asociētās komitejas gribu a, tām atgādināt, ka viņu atzinumi ITRI sekretariātam ir jāiesūta līdz rītdienas desmitiem. Kultu koordinators, ja viņi vēl ir klāt, gribētu lūgt īsi pēc sanāksmes satikties, un man atliek tikai komisāra amata kandidātei pateikties par ierašanos un visiem jums novēlēt jauku vakaru. Sirsnīgs paldies! Thank you.